We start the meeting. Labrīt, nu, sāksim sanāksmi. Vēl gaidām arī mūsu kolēģis, kur ieradīsies vēlāk. Darba kārtības pieņemšana. Mēs to varam pieņemt ar šādām izmaiņām. Tiks uh, samainīts vietām 7. un 10. punkts. Par to vienojās referenti Silik Jotis un Benifei kungi. Tam varam piekrist. Tulkojums šodien ir nodrošināts visās valodās, izņemot horvātu un gēlu. Tāpat arī pie mums ciemojas viesi no Barcelonas autonomās universitātes. Tie, kas šeit esat ieradušies, jūs studējat politiskās vadības maģistra programmu, kā arī saziņu, un cerams, ka jūs šeit varēsiet iepazīties ar politisko vadību, un es domāju, ka tas jums tiešām noderēs, kad jūs šeit būsiet pilntiesīgi parlamenta locekļi. Sirsnīgi sveicu jūs! Arī rītdien mums būs Poitie universitātes viesu grupa par to runāšu tad vēlāk, un vēl man jūs ir jāinformē par pāris um, sarežģījumiem. Puksten desmitos. Tātad šodien pulksten desmitos mēs visi esam aicināti uz īsu piemiņas mirkli pieminot gada dienu pēc Briseles terorismu uzbrukumiem. Un pie plenārsēžu zāles notiek tikšanās, un tas ir jūsu ziņā, vai vēlties ievērot šo piemiņas brīdi, doties tur, un tas, protams, sarežģīja mūsu sanāksmi, taču ir skaidri redzams, ka šeit mēs visi esam cieši saistīti. Es tagad jums sniegšu šo informāciju un pieņemsim lēmumu tad, kad būs pienācis lai, laiks. Tāpat arī man jāpaziņo jums, ka mums ir jāmaina telpas gan šodien, gan rīt. Šodien tas notiks pēcpusdienā no pulksten 5 līdz 6.30. Šeit mums ir paredzēta uzklausīšana kopā ar Juriju komiteju. Mēs esam pieraduši pie tā, ka komitejas ierodas mūsu zālē, un šoreiz mēs piekritām doties uz Juriju komitejas zāli. PHS 4B001. Tas notiks šo pēcpusdienu. Redz, ka nav nekādu iebildumu, Tas nozīmē, ka varam sākt ar mūsu pirmo darba kārtības punktu. Tāpat arī, protams, vēlos apstiprināt sanāksmju protokols novembrī, janvārī un februārī. To varam izdarīt, jā. Un tagad mēs ķersimies klāt darba kārtības 4., 5., 6. punktām. Šeit runa ir par aģentūrām. tātad šo trīs aģentīru CDFOP, EUOSHA, Eirofond darbība tiek šeit pārskatīt. Došu vārdu Sanders kundzei par CDFOP. Lūdzu, vārds jums. Merci, madame la présidente. De... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Kopš 75. Eh, gadā tika izveidota šī eh, aģentūra, tā ir iegūusi un nostiprinājusi savu uzskaitu lomu un uzdevums. Un viņas eh, pieņemto lēmumu un sniegto informāciju augstu novērtē visi iesaistītie lēmumu pieņēmēji, kas vēlāk pārstāv šo informāciju. Tā kā te nav runa tikai par informāciju, bet arī nozīmīgi kompetenču uh, un kvalifikāciju atbalstu turpāko lēmumu pieņemšanai, kas saistās ar socioekonomiskiem jautājumiem un papildus arī digitāliem jautājumiem. Un lūk, tieši tā ir tāda papildus pieredze, kas noteikti vēl iegūs lielāku nozīmību nākotnē. Un tas noteikti arī atbilstīs Eiropas jaunākajām stratēģijām, kur uzsauks Eiropas komisija. Šodien mēs runājam par konkrētiem jautājumiem. Un pirmkārt, es vēlētos arī izteikt atzinību par uzstādītiem jaunajiem virzieniem, kā to norāda Eiropas komisija. Pirmkārt, ciešāka koordinācija starp aģentūras kompetencēm ar uh, līdzinējām darbībām un nākotnējām prioritātēm, kas ir Eiropas prioritātes izglītības un profesionālas izglītības laukā. Uh, tad tas ir pirmais. Un otrkārt, ciešā koordinācija starp uh, pamatregulas, uh, kas nosaka aģentūras darbību, uh, ciešāku sadarbību ar citām aģentūrām, lai nodrošinātu funkciju skaidru nodalījumu un labāku darbību. Par man sagatavoto ziņojumu. Es, protams, rakstot šo ziņojumu, e, tikos ar ļoti daudzajām pusēm, kas ir tieši iesaistīta darbā. Un e, visa informācija, ko es varēju izanalizēt, apkopot, es secināju, ka man ir jāizstrādā vairāki priekšlikumi. Piemēram, paralēli notiek novērtējums par aģentūras darbību. Es jau par to esmu iepriekš teikusi savu viedokli. Un es, protams, jau iepriekš norēju, ka es būtu bijusi iepriecināta, ja būtu bijuši saskaņot eh, šie procesi. Tātad sevišķi lēmumi, kas ir laik izrieties no novērtējuma. Bet, nu, citi neatbalstīja man šo ierosinājumu eh, saskaņošo procesu paralitāti. Uh, Un tādēļ man ir jāskatās par atsevišķiem citiem jautājumiem šeit. Tātad. Es atbalstu, ka mēs saglabājam līdzinējo vadības formulu, mm, kur darbojas gan valde, gan attiecīgi dalībvalsts un Eiropas komisija un darbinieki. Un jāatzīst, ka šādu pārvaldības modeli, kāds darbojas šobrīd, atbalsta arī citas iesaistītās puses, to es konstatēju mūsu sarunās. Uh, Bet ir tālākas lietas, kuras es varētu vēl ierosināt kā papildinājumu. Tālāk mēs runājam par aģentūras misiju. Es ierosinātu, kā aģentūra mm, norāda, ka viņi darbojas kā, zināmā, tādā mm, arī konkurences apstākļos un sniedzot atbalstu Eiropas komisijai, mm, dalību valstīm, valdībām. Es vēlos norādīt, ka, protams, valde ir īstais orgāns, kas pieņem lielos strateģiskos lēmumus Un tālāk direktors, protams, atbild par administratīviem uzdevumiem, ikdienas uzdevumiem un īpaši par tiem visiem lēmumiem, kas ir e, skar cilvēku resursus. Bet es ir runas ar divas izmaiņas. Piemēram, informācijas aprieti. Es pirmkārt vēlētos, lai citas e, Eurofound un OŠA arī aģentūras mm, nodrošinātu precīzu informācijas apriti, būtu skaidra mm, aprite, lai nebūtu pārklāšanās. Un tāpat arī, kā novērotājs, šīs organizācijas varētu piedalīties arī attiecīgi katra savā valdes sanāksmē. Un es vēlētos, lai šī informācija nonāktu precīzi attiecīgi katras mērķautorijas vajadzībām Bet, protams, arī jau arī direktoriem būtu ļoti precīzi zināms, kas notiek. Un treškārt, šis arī, es arī iesniedzu grozījumus, kas ir saistīti ar finanšu ierobežojumiem un kas pieprasa labāk racionalizēt un izmantot vēl optimālāk ierobežotos resursus. Nu, šobrīd ir tā situācija, ka e, aģentūra nevar atvērt uh, savus birojus katrā dalībvalstī. Ir jākoncentrē resursi. Un uh, tādēļ aģentūra, protams, tas, kas darbojas Briselē, tas jau ir uh, apsveicami. Un droši vien tam tā arī būs jāpaliek. Un vēl par šo pašu varētos norādīt, kā. Ka viņam jā, tur jāsaglabā arī iespēja nodrošināt, izsludināt konkursus ārējiem tulkojumam, lai ietaupītu un arī nodrošinātu tādu efektīvu tulkošanas darbu. Lūk, tādi ir mani ierosinājumi. Un es ar vienu esmu gatava arī atbalstīt mm, šo aģentūras darbību, un šeit es arī paļaujos uz ēnu referentiem. Man ir ļoti liels prieks bijis ar viņiem sadarboties. un tad arī referentiem, kas par izstrādā atzinos par citām aģentūrām. Paldies, Sanders kundze. Tagad došu vārdu Kalvēšam Bonkungam par Eirofondu lūdzu. Okay, uh, yeah, what, uh, Yeah. for all three agencies. Yeah, but can there's some more. Yes. Yeah. Uh, I'll put you on the list, uh, Mr. Lopez. Lopes kungs ievietošu jūs sarakstā un tagad dodu vārdu Kalvē Šambon kungam. Lūdzu. Uh, as you please, uh, uh, um, Mrs. Chair, but... Priekšstādājs kundze, bet šeit runa ir par diviem dažādiem jautājumiem. Šeit nav vēnu referents par CDFOP Es uzskatu, ka CDFO punkts ir noslēgts. Es nesaprotu šo procedūru. Nē. Ir trīs dažādas aģentūras un trīs atsevišķi jautājumi, un es izteikšos, kad arī pārējās divas aģentūras ir izteikušās. Ja kāds vēlas izteikties par CDFOP, tad lūdzu darīt to tagad. Okay. Uh. So it is in, in, the, in the program, so I see. Nu, tā es to sapratu no programmas 4., 5., 6. punkts. Lūdzu, tā arī rīkosimies. Mēs uh, cenšamies to ieviest mūsu darba metodē, ka pirmkārt uzklausām ēnu re referentus un tad ēnu referents, bet ja jūs dodat priekšroku konkrētai procedūrai, tad varam turpināt ar ēnu referentiem CDFOP. Un tādēļ dodu vārdu ēnu referentam, ja viņš ir mūsu vidū. Javjē Lopes, jūs aizstājat Emilio Pāvelu, lūdzu vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es eh, runāšu Milana Pavela kunga vārdā, pārstāvēšu viņa nostāju un tad izteikšos arī savā vārdā. Kā ēnu referents par Eurofondu. Sākumā Pāvils eh, vēlas pateikties referentai par paveikto darbu. Tas ir bijis ļoti labs. decentralizēto aģentūru darba veids tiek interpretēts ļoti labā veidā. Tas ir jo īpaši būtisks, būtiski attiecībā uz konkrētajām rīcībām. Tad runājot par trīspusējo juridisko pamatojumu CDFOP regulā, trīspusējo vadības, eh, vadības organizāciju, ņemot vērā stratēģiju, uh, Tāpat arī par centralizēto tūkošanas dienestu izmantošanu. Šeit CDFOP ir nepieciešama lielāka rīcības brīvība saistībā ar pašu izvēlētiem tūkošanas pakalpojumiem. Un tāpat arī runājot par pašreizējiem CDFOP funkcijām. Uh, CEDEFOP vajadzētu atbalstīt dažādās līmeņos Eiropas Savienības darbu, ciešāk sadarboties ar nacionālajām iestādēm. Tas ir viens no galvenajiem mērķiem šim pārskatām. Šeit tiek meklēti labākie risinājumi, un Miljans gribētu arī piedāvāt tādu zināmu izaicinājumu saistībā ar finanšu atbalstu CEDEFOP, jo CEDEFOP ir viena no mazākajām aģentūrām Eiropas Savienībā, un mums vajadzētu domāt uh, arī ņemot laika posmu par budžetu plānošanu pēc 2020. gada. EKR ēnu referente. Lūdzu, vārds jums. Mikrofons nedarbojas Žitjanskas kundzei. Dúfam, že funguje mikrofón. Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže ešte raz dovolte mi. Tagad ceru, ka mikrofons darbojas. Labrīt visiem klātesošajiem. CDFOP aģentūra ir ļoti svarīga, tā darbojas ļoti labi, tādēļ varu atbalstīt to, ko teica mūsu referente. Manuprāt, šobrīd nebūtu liederīgi izveidot jaunas nacionālās pārstāvniecības. Šobrīd mums vajadzētu koncentrēties uz mūsu rīcības efektivitāti, koncentrēties uz priekšsēdētāju pārtrauc runātāju. Ir problēmas ar angļu tulkojumu. Izskatās, ka ir tehniskas taps problēmas ar angļu kanālu. Mēģināsim vēlreiz. Lūdzu, turpiniet. Paldies, priekšsēdētāji. Nevēlējos izteikties gāri un nevēlējos kavēt diskusijas. Izskatās, ka ir problēmas ar angļu tulkojumu. Runātāji turpina. Uh, Tātad vēlējos paust to, ka šī aģentūra veic ļoti labu darbu, piekrīt arī Sanders kundzei attiecībās to, ko viņa vēstīja par efektivitāti, par to, ka iespējams mums nav nepieciešams šīs pārstāvniecības dažādajās eh, dalību valstīs. Un iesniegšu arī pāris grozījumu, taču, manuprāt, referenti ir paveikusi lielisku darbu, un man bija prieks sadarboties strādājot pie šī dokumenta. Paldies! Uh, thank you for that. The... Liels paldies. Tagad Aldis pārstāve Harkinas kundze, kura nav klāt. Turpināsim ar go NGL pārstāvu Kuņevs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. CDFOP darbs tiešām ir ārkārtīgi būtisks divu iemeslu dēļ. Tas ir svarīgi gan izglītības, gan darba jomā. Mums ir jāparaugās, kā varam sniegt labāku atbalstu šai aģentūrai, lai tā darbotos vēl labāk. Tā ir organizācija, kas zināmā mērā veido mūsu valsts sasaist ar Eiropas Savienību. Es atbalstu Eiropas aģentūru atbalstīšanu dažādās Eiropas Savienības valstīs, taču mums ir jāprūpējas arī par to, lai šeit veiktais darbs atbilstu attiecīgo sektoru attīstības aspektiem. Proti, lai šo aģentūru pastāvēšana būtu pamatota. Īpaši būtiski tas ir saistībā ar profesionālo kvalifikāciju, profesionālo, ap, profesionālo izglītību. Darbs ir jāveic tā, tā veidā, lai tiktu ievērotas vajadzības, kas rodas saistībā ar tehnoloģiskajām attīstības iespējām. Sanders kundzes eh, ziņojumu tiek piedāvāt arī labi grozījumi priešlikumi. Vēlos pateikties arī viņai par paveikto darbu. Tas bija lielisks un, manuprāt, ir būtiska, ka viņi cenšas eh, piedāvāt koordināciju starp CDFOP un citām Eiropas aģentūrām, kas nodarbojas ar darba tiesību nodarbinātības jautājumiem. Iespējams, varam atrast veidu, kā šī aģentūra varētu sniegt ieguldījumu organizācijas darbā saistībā ar profesionālo kvalifikāciju, apmācībām, prasmēm, kuras šobrīd ir tik ļoti nepieciešams Eiropā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā tos cilvēkus, kur ir jānodarbina šeit Eiropā, lai viņiem būtu attiecīga apmācība, lai varētu veikt cīņpilnu darbu. Un tādēļ, manuprāt, CDFOT eh, aģentūra Salonikos ir ārkārtīgi būtiska, un tāpat ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu šī koordinācija starp dažādajām aģentūrām. Manuprāt, mūsu darbs būs ar ļoti labu rezultātu. Paldies! Thank you. Then I'll give the... Paldies. Džīns Lamberts kundze nākamā runātāja. Thank you very much and thank Liels paldies. Paldies arī manam, manai tautas partijas kolēģei, kura pārgāja uz angļu valodu. Tas ir labs piemērs sadarbībai mūsu institūcijās, manuprāt. Manuprāt, referents Sanders kundze ir piedāvājis dažas ļoti interesantas idejas savā ziņojumā, piemēram, kā var spēcināt starp aģentūru sadarbību. Tie ir ļoti būtiski aspekti. Šeit tiek piedāvāta ideja, ka aģentūras varētu rī, nodar, rīkoties kā tāds novērotājs. Un šeit pat piedāvāts tāds detaļas, ka komisija informē aģentūras par budžeta izmaiņām. Uh, Nu, nezinu, kā tas notiek šobrīd, bet vismaz tad būtu lielāka skaidrība varbūt. Šeit varētu vēl sīkāk aplūkot tādus jautājumus, kā valdes uh, loma un tā tālāk, taču, manuprāt, Sanders kundze savā ziņojumā dodas pareizajā virzienā, un mēs ar prieku sadarbosimies ar viņu un ēnu referentiem. Paldies! Neredz, ka FTT pārstāvis šodien ir ieradies, tas nozīmē, ka tagad došu vārdu NF pārstāvē Bizoto kundze nav šeit, bet varbūt Martaina kungs izteiksies lūdzu. Merci. Uh... Paldies, priekšlēdētāji. SEDEFAP regulas pārskatīšana par šī centra darbību ir diezgan tehnisks jautājums. Un šā ziņā es piekrītu Sandērs kundzes uzstādījumam, un uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai pārskatot tagad pēc gadu darbības, mēs tiešām precīzi strādātu arī pie regulas grozījumiem. Vienīgais, kas mums šeit traucē, tomēr ir ļoti saspringtais kalendārs. Ja, lai mēs tomēr nesasteigtu atsevišķas lietas, mums ir jābūt nepieciešams papildus laiks. Un tādēļ pārskatā versijā mums ir jāskata arī konkrētie grozījumi, kas ir parādījuši tikai pagājušā gada beigās. Un tad mēs runājam tiešām par uh, tālāko aģentūras darbību. Un es redzam, ka mums jāpieņem lēmumu, kas izskatās nedaudz šobrīd, nu, īsti vairs nav šā gadījumā pareizi, jo ir vai nokavēti, vai arī vairs nav īsti būtiski. Nu, šā gadījumā tā situācija nav īpaši veiksmīga. Paldies! Thank you. Paldies. Un tagad mēs eh, bēgsim pa CDFOP un pāriesim pie EU OŠA. Došu vārdu referentam Hokka kungam. Lūdzu. Dziekuja, paņi, Dziekuja, Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Protams, es vēlētos sākt ar to, ka teikšu paldies referentiem no pārējām, par pārējām aģentūrām par labo sadarbību. EU OŠA aģentūra, kas uh, darba vietas uh, Eiropa padara vairāk veselīgas, produktīvas, uh, drošākas. Mēs sadarbojamies ar valdībām, darba devējiem, darba ņēmējiem, Eiropas Savienības tīkliem un privātām uzņēmumiem. Un uh, komisijas priekšlikums atbalsta aģentūru darbību, un es atbalstu to, ka, ka aģentūras, protams, tām ir jābūt labi informētām par situāciju dalībvalstīs. valstīs. ja ir runa par uh, izpildu valdes uh, pārstruktūrēšanu, lai sagatavotu lēmumus uh, un lai uzraudzītu lēmumu izpildi. Turklāt šeit ir jārisina arī interešu konflikti un par programmu īstenošanu un paplašanāšanu grozījumi ir sagatavoti, lai stiprinātu un noskaidrotu vairākus regulējumus, it īpaši aktivitāšu pārklāšanos eh, aģentūrām. Un šeit galvenais faktors ir uzlabot to efektivitāti. Ne tikai, lai novērstu būtošanas, bet arī eksante un eksposte uh, novērtēšanas programmu un arī budžeta pārvaldību un arī, lai tiktu ievēroti izpildes indikātori. Man grozījumi uzsver arī informācijas apmaiņas eh, skaidruma un caurskatāmības nozīmīgumu, visa modernākās saziņas metodes eh, šo aģentūru darbā ir, ir jāizmanto, lai uh, sasniegt pēc iespējas lielāku saņēmēju skaitu. Gan arī mazos vidējos uzņēmumus. Lies, paldies! Paldies! Vēlētos tagad dot vārdu Oša ēnu referentiem. Vispirms eh, vārds Bekara kungam. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā vēlētos uh, sirsnīgi pateikties eh, referentam par viņu veikto darbu. Kā es varēju pārliecināties, eh, darbs ir veikts ļoti profesionāli, un tas veido labu pamatu turpmākam darbam. Es atbalstu arī nodomu trīs eh, aģentūras ziņojumus sinhronizēt, tiem ir jābūt savietojamiem, uh, viendabīgiem, ir jāveido viendabīgas struktūras, un šai sakarā es vēlētos norādīt, ka es vienā īpašā punktā, un varbūt arī vēl par citām detaļām, protams, eh, iesniegšu grozījumus, bet šis viens īpašais punkts varētu arī būt pamatots, ka būtu vajadzīga tāda kopīga saruna visu referentu lokā un arī ēnu referentu sadarbībā, es domāju, ka struktūrā, kāda ir izveidojusies un paredzēta trim aģentūrām, parādās viena problēma. Mēs principā vienmēr uh, hierarhijas uh, vadībā ir uh, pārvaldības valde, padome, un pēc tam ir izpildus komiteja. Tā darbojas operatīvi. Uh, Un tad, kā operatīvi visbūtiskākā funkcija ir izpildirektore vai izpildirektors. Divānā kārtā komisijas priekšlikumā tieši šim izpildirektoram vai direktorei personālās atbildības punktā ir paredzēts ierobežojums, un starp citu arī budžeta ziņā par budžeta atbildību. Vēlos tādēļ par to diskutēt, jo uzskatu, ka tas ir eh, nepieņēmami, kā izpildu direktors, kuram ir pilna atbildība par eh, šīs aģentūras darbu. Personāla izvēlē tiek ierobežots, un to dara izpildu komiteja. Ir daudz kontrolas mehānismi, ir uh, ziņošanas uh, sistēma, vērtēšanas sistēma, ir arī šī augstākā līmeņa loma, proti vadības uh, eh, valdīja padome. Nav nekāda iemesla izpildu direktora funkcijas ierobežot personāla izvēlē. Uh, jā, pēc tam izvērtē, tas viss ir, ar to visu kārtībā. Jā, tiek novērstas kļūdas, tas viss ir labi, bet ne pirms tam iejaukties. To es uh, nevaru pieņemt. Es pats esmu strādājis 30 gadus ekonomikā, politikā, valsts institūcijās, tieši tāpat arī privātos uzņēmumos. Tādā veidā nevar vadīt uh, efektīvu aģentūru. Vēlētos, lai mēs par to diskutētu, un es ceru, ka būs kompromiss. Personīgi es aicinu, lai izpildu direktors būtu izpildu komitejas priekšēdētājs. Par to labprāt diskutētu un ceru, ka mēs atradīsim ceļu, kas būtu efektīvāks un uh, varētu nodrošināt ātrākus un profesionālus lēmumus. Paldies! Paldies, Kristensen kungs, lūdzu, paldies priekšādātājiem. Es arī labprāt gribētu teikt paldies referentam par uh, darbu pie ziņojuma priekšlikuma. Protams, kā mm, veselības eh, nodrošināšana tas ir uh, joma, kurā ir atšķirības uh, dalība valstīs, bet mm, ja būs šī stabilā aģentūra, kas atbalstītu, atbalstītu šo situāciju, lai padarītu darba vietas drošākas un veselībākas, ir uh, OŠA, protams, ir. To nodrošinās starp sadarbību sociālajiem partneriem, dalībvalstām un valdībām. Uh, Tas ir vajadzīgs šai aģentūrai. Mēs uh, atbalstīsim un aktualizēsim šo sadarbību. Es uh, labprāt uh, eh, konsultēju, diskutēšu ar referentu, bet arī visiem citiem darba iesaistītiem. Mēs varam radīt tādu stabilu pamatu darbam, ko beig mm, šī aģentūra. Lies, paldies! Paldies! Un nākamais manā sarakstā ir Vēberas kundze, bet viņa nav klāta, vai kāds viņai stāja? Nē. Tas nozīmē, ka mēs varam pāriet pie GOE, NGL. Palama Lopes Permējo. Lūdzu, jums vārds. Labdien! Un paldies priekšādātājiem. Paldies arī referentam un sekretariātam parlamentā par uh, efektīvo un veiksmīgo darbu pie šīs regulas. Šī aģentūra un tieši tāpat kā CDFOP, es domāju, ka mēs visi esam vienotās domās, kā Eiropas aģentūra drošības veselības aizsardzībā darbietā veic lielu darbu, lai, kad runa par to, kā novērst riskus un uh, kā nodrošināt prevenciju, lai nodrošinātu drošus uh, veselīgus uh, apstākļus. Bet, diemžēl, Eiropas Savienība pašlaik ir tāda nedroša savā rīcībā un nav pietiekami daudzi jauni likuma projekti, netiek gatavoti, piemēram, raugoties uz endokrītiem faktoriem un muskuļu un skeleta saslimšanām. Tādēļ arī mandāta atjaunināšana, kas atbilstu komisijas vispārīgām nosnādēm, ļoti laba ziņa. Protams, ka ir arī iespējas uh, rīkoties un uzlabot uh, situāciju, raugoties uz eh, līdzīgām analogām situācijām. Un, protams, ka jānodrošina, lai būtu pietiekami iesaistīti sociālie partneri. Mēs eh, atbalstām referenta priekšlikumus, bet par visiem grozījumiem mēs vēlētos eh, pastāvēt uz to, ka EU OŠA saglabā savu pastāvību un lai tā netiktu noslogot ar pārlieku lielu administratīvo slogu ir jau arī citas aģentūras, kas ir daudz mazāk caurskatāmas. To vajadzētu tad darīt citām aģentūrām. Paldies! Paldies, Džīna Lamberta no Zaļajiem, lūdzu, tagad jums vārds. Paldies! Mēs arī esam šeit eh, pētījuši vairākus jautājumus par restruktūrēšanu un par valdes no, lomu un izpildu uh, direktoru. Un mēs, mums arī vairāk punkti, ko pieminē kolēģi no GOE. Es domāju, ka visas aģentūras vajadzētu būt šai drošībai, ka tās būtu nodrošinātām neatkarība. Tas ir svarīgs punkts. Es domāju, ka vairāki jautājumi ir saistīti tieši ar to. Mēs arī piekrītam, ka mums jāparaugās atkal par darbu uzdevumiem, mm, kādi ir pašlaik, un dažus jau pieminēja arī referents, proti, kādi vēstījumi tiek raidīti sabiedrībai. Katru reizi, kad mēs pievienojam papildus darbu vai kaut ko metodoloģijā aģentūrā, mums ir jāapzinās ka ir vajadzīgi arī papildus resursi, lai to visu izdarītu. Mums kādreiz ir tā tendence pievienot uh, darbu uzdevums, bet uh, mēs nebūtu šeit uh, neplānojam pievienot papildus uh, naudu, un tādēļ tas būtu tāds sarežģīts, sarežģīta izvēle. Un šeit uh, regulas uh, revīzija būtu vajadzīga, un mēs redzam, ka šeit dažas lietas vajadzēs aktualizēt. Paldies! Dominiks Martēns, lūdzu. Jūs. Merci, uh, Madame le Président. Paldies, priekšsādātāji. Es augstu novērtēju Hokunga darbu. Īpaši tātad uh, Ošas darbs, kas strādā, lai strādātu pie drošības un veselības jautājumiem, tad darba drošības uh, tas, pirmkārt, arī ļoti nozīmīgs jautājums maziem video uzņēmumiem, jo lielāk ir izsakograms lieliem uzņēmumiem, bet tās, tas jāaptver visus, un to mēs arī uzsveram. Bet ir pavisam mazi uzņēmumi, mm, amatnieki, pat, nu, vispār mm, pašnodarbinātie, uh, Un tas ir saprotami, bet otrs puses ir arī šie falšie pašnodarbinātie, kā piemēram Uber šoferi. Un tādēļ jautājums ir, cik efektīvi aģentūra darbojas visiem darba ņēmējiem Eiropā? Un kāda varētu būt ilgtermiņa iegūmi un reģe, eh, rezultāti? Lai tiešām katrs, kurš ir pašnodarbinātājs, um, zinātu skaidri savu situāciju. Un mēs saskaramies šobrīd zināmiem sistēmas ierobežojumiem. Tad es aicinātu padomāt par nākotni, par aģentūras uzdevumiem, uh, lai būtu skaidrāk arī viņu uzdevumi. Paldies! Paldies, tas nozīmē, ka mēs varam pāriet pie ēnu referentiem par Eirofonda ziņojumu un uh, sāksim So, uh, no, I'll give the floor to Eurofound's... Uh, <laughs> Došu vārdu Eurofond referentam. Kā vēršam bankungam, lūdzu jums vārds. Muchas gracias, <clears throat> señora presidenta. Lies paldies, priekšsēdētāji. Runāšu spāņu valodā. Jā, parasti runāju franciski, bet šeit izmantošu iespēju un faktu, ka ir arī ciemiņi no manas valsts šeit parlamentā no Barcelonas, un tādēļ labprāt runāšu spāņu valodā. Turklāt spāņu valoda pēc diviem gadiem būs uh, oficiālā valoda Eiropas Savienībā, Bet tas būs, eh, protams, arī starptautiski ļoti svarīga valoda. Tagad par lietu. Eirofonda intereses, protams, šeit ir arī daudz politiska aspekta, tas ir skaidrs. Un ir arī vairākas eh, īpatnības, tāpat kā ar eh, citām aģentūrām. Cik lielā mērā mēs šeit uh, varam pārliecināties, ka esam visi vienotās domās. Protams, šeit ir jāatstāja arī durvis vaļā. Varētu būt arī iespējams, ka būtu aģentūras aplūšana, bet pagaidām tas nav nodrošināts. Kas mums šeit interesē? Proti, ka Eirofond racionāli un efektīvi var strādāt eh, un uh, viņu darbu var izmantot, un to visu vajadzētu veidot pēc iespējas eiropieskāku. Manuprāt, tādā noskaņā ir formulēti arī visi grozījumi. Abi referenti sniedz savus iegūdījumus. Nav šeit runa par to, cik lielā mērā šeit nodrošināja politiskā vienošanās. Uh, Un nav arī runa par to, kas notiks pirms vai pēc pārstrādāšanas. Šeit ir runa par to, ka vajadzētu domāt par to, kā Eirofonda. Un tā ir aģentūra, kas man ir īpaši svarīga un ko mēs ļoti daudz izmantojam. Eirofonda ir vienkārši vairāk nekā vienkārši aģentūra. Šeit patiešām ir redzams, ka ir vēlme aģentūrā nodrošināt un paust un īstenot Eiropas modeli. Tas ir jārespektē. Mums šīs aģentūras jāveido vēl efektīvākas un rezultatīvākas. Gribētu šeit uh, pieminēt divas jomas. Pirmkārt, runa ir par struktūru un organizāciju, un otra joma ir rezultāts un produkti, kas roda šo aģentūru darbā. Par struktūru man nav šaubu. Ir ļoti svarīgi, lai tiktu saglabāts Eiropas gars, un tādēļ ir jāsaglabā šie trīs sadaļu struktūra. Tur nav nekādu šaubu. Bet tomēr pastāv arī problēma. Problēma ir tāda, ka aģentūrai ar eh, simts nodarbinātajiem, kas veic eh, izcilu darbu, ka izpildu komiteja strādātu efektīvi, bet ka ir eh, pārvaldes eh, vadības valde ar 88 locekļiem, tas nevar būt efektīvs darbs. Jā, ir pareizi, ka viņi sanāk reiz gadā kopā un ir dažādi argumenti, bet paraugieties, kā tas viss notiek. Piemēram, starptautiskā darba organizācija, kas atbild par visu zemi, par visu planētu, viņiem ir tikai 55 locekļi valdē. Nezaudējot trīs eh, daļu struktūru, tomēr šo augstākā līmeņa valdi vajadzētu racionalizēt. Piemēram, varētu teikt 9, 9 un 9. Visas trīs eh, daļas ir vienādi pārstāvēts, bet tieši tāpat kā starptautiskajā valūtas fondā vai starptautiskajā darba organizācijā valsts varētu organizēt savu darbu pēc rotācijas principu. Katru divus gadus, piemēram, var mainīt, eh, kura valsts pārstāv visu organizāciju vadības līmenī, organizācijā tas būtu daudz vairāk pieņemama, un tas dotu arī labumu, ka tā patiešām būtu Eiropas aģentūra. Nevis aģentūra, kurā būtu pārstāvētas atsevišķas uh, valstis, kas pārstāvētu renacionalizācijas politiku, kas mums pašlaik tik ļoti kaitē, bet tā būtu patiešām aģentūra, kur valstis rotētu. Vēl viens punkts, kas ir uh, ļoti spa, eh, svarīgs, vai, ne, ne, vai vajadzēja būt eh, direktoru vietniekam vai nē. Ja pastāv politiska problēma, tad patiešām ir eh, jāprasa ļoti skaidri, ko mēs vēlamies, lai aģentūra kļūtu ar vienu profesionālākā un strādāt ar vienu efektīvāk, bet aģentūra ar simts darbiniekiem personām, tā, tā varētu būt arī priekšēdētā vietnieks. pašreizējā funkcionēšana ir izraisījusi problēmas, un, protams, ir arī vairāki gadījumi, kas bija ļoti neveiksmīgi, tur arī tiesa ir strādājusi pie šiem jautājumiem, bet direktors eh, par to nes atbildību. Direktors ir ievēlēts, viņu vēla izpildes komiteja, un priekšlikumu izvā, izvirza uh, eh, valde, jeb uh, vadības padome. Uh, Ir arī priekšādātāja vietnieks, eh, kas sniedz ziņojumus, palīdz direktoram un eh, pārstāv, ja tas ir nepieciešams. Un eh, vajadzētu būt tā, ka viņš viņu pārstāv, ja viņš kādu laiku nevar strādāt. Un es strādāju, es runāju par to, jo tieši tas arī notiek, un tas ir vienkārši racionāli. Tas ir racionāli, lai neveidotos problēmas. No nu, kā vajadzētu izvairīties no varas sadalījuma? Mēs esam ieteikuši, lai priekšādātāja vietnieks uh, arī varētu tikt ievēlēts. Viņi ievēlēt izpildu komiteja. Un arī ar direktoru ietekmi tam ir jābūt cilvēks, cilvēkam, kurš, kuram direktors uzticas. Bet ja tam visam ir arī simboliska politiska nozīme trīs daļu struktūrai. Mm Mēs tur neko daudz neietaupīsim, mēs ietaupīsim daudz vairāk, ja mēs uh, valdi drusku samazināsim. Tad ir vēl viena lieta, ko vēlētos pateikt. Tie ir svarīgākie punkti, par, kas attiec uz organizāciju. Bet uh, vispārējo varu pārnāt tehniskā līmenī, bet uh, īsumā vēlētos. Uh, šeit runāt par produktiem. Tie ir izcili, par to nav jāpauž nekādas šaubas. Šie produkti kalpo Eiropas politikai un Eiropas institūcijiem, ir īpaši Eiropas eh, institūcijām, parlamentam ir vajadzīgs eh, materiāls un pētījumi, ko veic šis centrs. Otrakārt, pēc tik daudziem gadiem, kurā aģentūras ir guvušas uh, zinām, prestīžu, ir eh, vajadzīga arī starptautiskās references, ir vajadzīga datu bāzi. Bet uh, vienlaikus ir jāizpilda arī politiskās prasības. Tagad, piemēram, parādās jautājums par uh, pamatienākumiem, pamatāugu. Un uh, tas, piemēram, tieši būtu Eirofonda aģentūras pienākumus, un tad būtu jāpieņem politiskas lēmumus, un to vajadzētu izpildus komitejā īstenot, un tam ir jāparādz budžeta līdzekļi. Uh, kas arī vēl ir svarīga mums, proti, ka šis produkts Eirofons, viņas tās darbs nav pietiekami izmantots. Un tādēļ ir svarīgi, lai Eiropas institūcijas komisija un Eiropas parlaments, ja tām ir vajadzīgs pētījums. Un tā vietā, lai naudu tērētu ar pakāpojumu piedāvāt, nevis pirms ir jāraugās, ko dara Eirofons. Un varbūt to varētu darīt Eirofons, jo tad jau puse no darba būs izdarīta. Piemēram, vakar mēs runājām par nabadzību, un bija arī jautājumi par statistiku, kas šeit tiek prezentēts, bet mums taču ir Eirofons aģentūra. Kādēļ mēs ne, nelūdzam, neaicinām viņus? Uh, izteikt savu viedokli, viedokli par dzīves kvalitāti vai nabadzības jautājumu. Ja mēs investējam naudu, ja tā ir prestīža aģentūra, tad mums automātiski vienmēr vajadzētu izmantot tās darbu. Paldies! Uh, until... ja, paldies, tad tagad pārtraukums līdz 10.15. Un tad turpināsim. Tātad ir iespēja tā doties uz plenāsēžu zāli, kur notiks piemiņas brīdis, klusuma brīdis. Pieminot Briseles terora uzbrukums, kas notika pirms gada. Atsāksim darbu 10.15. Darbu 10.15. It's 15 minutes <clears throat> past 10 and... Nu ko, pulkstenis ir 10.15, turpinām darbu. Vārds ēnu referentiem. Par Eurofondu. Džīna Lambert, lūdzu. Paldies. Manai grupai ir zināmas bažas un iebildumi pret ierosinājumiem veikt restruktūrizāciju. Ja mēs vienmēr runājam, kā mazāka valde ietaupīt līdzekļus, tad ir jautājums ir vienlaikus, kā jūs nodrošināt visu dalībvalstu pārstāvniecību. Un lai viss saprast, ko tieši iegūst no Eurofanda darbības. Protams, varbūt šorīt tā grūti par to runāt, ja referents nav klāt. Tālāk, un mēs runājam par atsevišķiem resursiem, kas pieejami konkrēti uzdevumu veikšanai. Mēs, protams, atbalstītu šādu resursu iezīmēšanu, bet papildus ar vienu neatbildēts jautājums. Kā tad notiks parlamentu pārstāvniecība šajā Eirofondā? mums ir nopietnas bažas. Ir tik daudz par to, ka parlaments mm, varētu iecelt savus ekspertus IT jomā kaut vai, piemēram. Bet te ir daudz plašāks tomēr uzdevums. Mums arī atbildība par fonda budžetu. Līdz to mums ir jāskatās, cik lielā mērā parlaments tiek iesaistīts lēmumu pieņemšanā. Ja mēs vēlāk kontrolējam viņu budžetu. Ja, tas ir aktuāls jautājums. Bet, protams, arī cits joms, kur mēs varam vairāk atbalstīt referentu. Nu, bet to noteikti mums vēl visu rūpīgi vajadzēs plānāt ēnu referents sanāksmēs. Paldies! Paldies! Dominiks Martā lūdzu! Paldies priekšsādātāji! Par Eiropas fondu darba apstākļu uzlabošanai. Es ar ļoti lielām cerībām raudzījos uz referentu Kalvečam Bokunga darbu par viņa atzinumiem sagatavoto. Es saprotu, protams, ka te ir m, mm, pamatā nopietns pētījums. Bet jāatzīst, ka šis um, mm, Kalvēšana Bona kunga uh, par uh, izpratnē tomēr nebija īpaši iepriecinošs vēsts. Viņš uzskata, ka ir gandrīz meksikāņu uh, apmēri 120 darbinieki, ka tas par daudz. Un arī viņš izteicās diezgan kritiski. Un vēl arī Kalvēšana Bokungs ir norādījis, ka šīs fonds darbojas, lai veicinātu eiro federālismu. Pirms skatoties jau aša darbību par darbu drošību, mēķis un referents attiecīgi norāda, ka mm, šobrīd nav ievērots pats mēķis, jo, nu, te ir uh, ne tik daudz, ka viņi ir neaizsargājušie darbinieki, bet tiešām viņi ir pakļauti visdažādākām pārmaiņām. Un šajā gadījumā mēs saprast, ka mērķis būtu nodrošināt ārvalstu darbinieku integrāciju. Sanāk tādu pieņem piedāvāt pozitīvas diskriminācijas attieksmi. Un finālā man ir tiešām jautājums, vai ir nepieciešams ievērot šādu struktūru un attiecīgi piešķirt tik nopietnu lielu budžetu. Iespējams, ka mēs tomēr varētu arī izveidot īsāku, šaurāku, tādu konkrētāku, efektīvāku un būtiskāku kodolu, kas strādātu ar šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, Dalā Havija Lopes! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, par konkrētiem kritērijiem, kas man pat jāņem vērā izstrādāt pie šī ziņojuma. Un tad arī rēģēšu uz kolēģi jau des, uh, idejām. Pirmkārt, mēs arī uzskatām, ka ir jāpārskata regula, jo tas darbojas uz 75. gada regulu, tā ka noteikti ir pienācis laiks to pārskatīt. Uzlabot arī Eurofonda vadību um, šo struktūru, pārunāt funkcijas, uzdevumus un novērst um, tādu dubulto darbu pārklāšanos. Garā ziņā mēs redzam, ka fonds izpelnījis lielā zinība ar vienu, un uh, kad uh, Zinām, mērā tomēr var runāt par izmaiņām, bet kopumā tomēr ir skaidri nodrošināta struktūra un fonds darbojas, tad arī aģentūra sniedz būtisku pienesumu arī mūsu ekonomiskajām diskusijām. Jā, tā kā mēs, protams, esam arī par šīs struktūras pārskatīšanu, bet tas nedrīkst novest pie tā, ka fonda darbība tiktu ierobežota. Paldies referentam par viņu darbu, paldies par grozījumiem. Mēs varam tiešām pozitīvi iespēju, ka parlaments turpmāk arī varētu ietekmēt konkrētos lēmumus. Un nodrošināt šādu arī, protams, reizē autonomu darbību. Tā ir reizē parlamenta, protams, un citu iestāžu atbildība. Un mums jānovērtē arī jau viņu Eirofonda netais ieguldījums, piedāvāt informāciju, mm, atsevišķo pilotprojektu sagatavošanu. Un jautājums par vicedirektoru. Tie nu ir tie atsevišķi punkti, kurus ir akcentējis referents, un mēs te viņu atbalstām. Bet ir cits jautājums, kur mums ir atšķirīgs viedoklis, bet droši vien mēs par to vēl runāsim arī vēlāk. Te es runāju par vadību, vadību struktūru. kādai tā vajadzētu būt nākotnē. Ja tagad uh, šos locekļus nosacītu pēc dalībvalstīm, nu, it kā izklausās skaisti, bet saprotiet, ko tas papildus maksā. Nu, kādā ziņā neietaupīs līdzekļus. Un vai tad tas ir obligāts veids, kā tad uh, katra dalībvalsts varētu izteikt savu uh, komunikāciju kanālu ar Eirofondu? Man liekas, ka ja mēs it kā pa, nodrošinām katras dalībās pārstāvniecību, mm, tas maksā pirmkārt papildus līdzekļus, un tad citur mēs nogriežam līdzekļus, un sanāk, ka mēs samazinām šo komunikāciju iespēju un vispār aģentūras iespējamo darbību. Un līdz to šīs uh, vingrinājums nedod nepieciešamu resursu ietaupījumu, uh, un tikai sanāk, ka samazina viņu reāli savu darbību, bet papil, palielina valdi. Nu, mēs kādā ziņā uzskatām, ka šo struktūru nevajag mainīt. Un es neredzu arī vajadzību to mainīt nākotnē. Un vēl par politisko lomu. Mēs apzināmies, protams, arī socioekonomisko politisko situāciju, bet tas jau nav aģentūras uzdevums, tas ir mūsu politiķu uzdevums. Protams, mēs iegūstam nepieciešamu informāciju no viņiem, bet lai mūs pieņem mēs. Un tālāk. Es esmu devies arī vizītē Dublinā, es biju uz vietas. Un es biju uz vietas, tātad iepazinos. Uh, un mani pārsteidz, ka kolēģis no Front National īstenībā bija apmierināts ar darbu un pat apsveica aģentūru. Brīnišķīgi kaut kas negaidīts, necirdēts. Paldies! Tālāk, Bekerkungs. Jā, paldies. Nu, tātad es aizstāvu kolēģi, un kolēģi norāda, ka mēs arī atzinīgi izsakāmies par plānotām izmaiņām un par sagatavoto ziņojumu par fonda darbību dzīves un darba apstākļu uzlabošanai. Un te, protams, ir trīs galvenokārt darbības virzieni. Lai nodrošinātu struktūru un reglamenta ja, procedūru ievērošanu, mēs vēlētos ieviest šādas izmaiņas. Pirmkārt, jau komentējot arī komisijas priekšlikumu par valdi, uh, un komisija, kas ieceļ šo direktoru. Es domāju, ka te skaidri jānosaka, ka direktoram ir arī atbildība par grāmatvedību un visiem juridiskiem jautājumiem. Otkārt par vicedirektora uzdevumu, es domāju, ka tas ir liekas, lai tad attiecīgi struktūra tiktu pielīdzināta citām divām aģentūrām. Lai gan es saprotu, ka arī zināmas izmaiņas arī būtu nepieciešams vēl papildus. Un treškārt es neuzskatu, ka Eurofonda uh, sapludināšana citām aģentūru būtu vēlama, jo katrai no tām ir cita um, loma, īpaši cefedola gadījumā viņiem ir vairāk tieši uzmanība jāvelta uz izglītībai. Tālāk Reimuts Vāls, kurš pārstāv komisiju un ir nodaļas vadītāja vietnieks. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji, pavisam īsi. Es apzinos, ka laika ir maz. Pāris komentāru. Par visiem trim priekšlikumiem kopā. Komisija nāsklāja visiem šiem trim priekšlikumiem kā vienotu paketi. Apzinoties, ka te ir jautājums par kopējas pieejas saskaņošanu, uh, ko piedzīvo visas trīs iestādes. Un tātad uh, galvenais um, uzdevums ir nodrošināt efektīvu darbību. Historijā mēs novērtējam visus šos centienus, ko apliecina komisija, nodrošināt saskaņotību starp šo priekšlikumu par aģentūras darbību un to saskaņot arī ar kopējo pieju, ko norādīja Eiropas parlaments 2012. gadā. Nu, mums varbūt viedokļi atšķirs, un arī redzu, ka arī referenciem ir atšķirīga pieeja. Un jūs arī aicināt komisiju rūpīgi iedzināties šos jautājumos, īpaši, kas skar um, priekšlikumus par Eirofondu, par valdes sastāvu, uh, ja piedošanu šā gadījumā. Uh, padomu sastāvu. Un ka iekļaut arī padomē Eiropas parlamentu un savukārt valdē. Nu, šobrīd pieeja ir tāda, ka, ja nepieciešams, tad arī valdē var noteikt Eiropas parlamenta pārstāvniecību. Nu, jūs to vēlētos ļoti, mēs, protams, gribētu dzirdēt vēl papildus arī skaidrojumu no jums, kādēļ tad tikai redzat to Eirofonda aģentūrai, bet ne citām, un vai tiešām tas ir ļoti nepieciešams Eirofonda aģentūrā. Un vēl par direktoru vietnieka jautājumu. Nu, kā jau kolēģi izteicās, te mēs dzirdējām. Kopumā aģentūra struktūra ir diezgan atšķirīga. Ir vairākām aģentūrām ir šāds postenis, direktora vietnieks. Tas atkarīgs bieži vien no aģentūra izmēriem, apjomēriem. Aerofonda gadījumā mums liekas, ka nav nepieciešams šāds uh, direktora vietnieku postenis nepieciešams. Tad vēl par kādu citu jautājumu kas parādās arī EOŠA un viņa sadarbībā ar tulkošanas centru. Nu, ir izveidot speciāli Eiropas tulkošanas centrs, kas nodrošina tieši visu nepieciešamos tulkojumus Eiropas aģentūrām. Un tas ir efektīvs veids, kādā veidā tiek uh, nodrošināts tulkojums, un arī tas ir uh, ekonomiskā ziņa izdevīgs. Mēs līdz to aicinātu pārdomāt. Um, Uh, iz, izpilnās izmaiņas, mēs uzskatām, ka tomēr tieši trūkošais centrs ir izveidots kā atbalsts aģentūrām. Un neatbalstam īsti priekšlikumu par ārpo kalpojumu izmantošanu mm, citos veidos. Mm, tālāk. Par uh, to, ka Eirofondu izmantotu uh, sākotnējām konsultācijām pirms Eirofons vispār sāku īstenot savus pētījumus. Labi, mēs saprotam, um, kādēļ tāds ierosinājums ir. Nu, mēs nevaram tam īsti piekrist, ka netiktu pilnībā izmantot aģentūra. Mēs redzam, ka pagājušā gada 300 dažādi rīci politikas uh, dokumentos ir atsaucis uz Eirofondu un viņiem ir vistiešākā saikne ar komisiju. Un tā kā tas skaidrs apliecina aģentūras nozīmību, ja, jo komisija tu pārņem viņu pierosinājums. Un tādēļ ja nebūtu liederīgi tādu varbūt mēģināt to noteikt kā obligātu sākotnējā konsultāciju procedūru. Tas notiek tāpat, bet tas nav nepieciešams to reglamentēt. Un nu, tālāk par valdes sastāvu. Ja? Nu, mēs redzam, ka īstenībā te ir skaidrs 6 līdz 9 grozījums, ko te ir runa par darba drošības eh, jautājumu izskatīšanu. Īstenībā nu, tur ir šī sistēma šobrīd, ar ko es ļoti labi. To atzīst un novērtēju sociālai partneri. Un arī gan padomē, gan valdē ir skaidri noteikti šīs funkcijas. Un vēl es vēlētos arī dot uh, vārdu kolēģiem par Sedevu. Jā, paldies. Es arī vēlētos apliecināt, ka mēs atzinīgi vērtējam referentu priekšlikumu saglabāt tiesko pamatu arī SEDEFOP priešlikumā. Manuprāt, um, tas ir skaidri apliecina šī priekšlikuma nozīmību. Viens būtisks ierosinājums būtu šāds. Par um, mandātu. Tas ir piektais grozījums. Mēs vēlētos uzsvērt um, aģentūras Eiropas dimensiju. To arī norādījuši kolēģi parlamentā. Ja, protams, mēģināt šo mandātu saskaņot arī nacionālajiem mērogiem Eiropas parlamentu, kam tad aģentūra sniedz pakalpojumu. Pats svarīgākais tomēr, kā mēs redzam, ir, lai aģentūra strādātu un nodrošinātu atbalstītu rīcību politiku īstenošanu izglītības un profesionālās izglītības jomā, kvalifikāciju jomā. Apzinoties aģentūras resursus, mēs īsti neparedzam ilgtermiņā noteikti tāds uh, papildus prasības, kuras varētu izteikt atsevišķās valdības vai sociālai partneri. Mēs tomēr paliekam pie šīs trīs pusējās pieejas, ko tad ir uh, skaidri noteikti šī pastāvniece arī valdē, un uh, arī noteiktais mandāts. Skaidri pasaka, ka aģentūra darbojas neitrāli ar Eiropas dimensiju un ka viņi pieņem lēmumus un informāciju sagatavo, kas skar izglītību, rīcību politiku, izglītības jautājumus un profesionālā izglītībā. Kā to nosaka arī Eiropas Savienības darbības līgums. Paldies! Tātad gaidīsim grozījumus līdz 30. martam 12. dienā. Tālāk mēs izskatīsim 25. aprīlī. Um, mūsu komitejā plānots balsojums 21. un 22. jūnijā. Labi, turpinām tālāk. Desmitais darbkārtības punkts. Tā kā mēs apmainījām 7.10. darbkārtības punktu, tagad došu vārdu Benifāja kungam. Kurš ir referents, lūdzu? Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien man ir dota iespēja jums pastāstīt par manu darbu saistībā ar ļoti būtisku mozaīkas gabaliņu attiecībā uz migrācijas politiku. Šeit runāju par komisijas priekšlikumu ieviešot regulāciju ilgspējīgai migrācijas politikai, balstoties uz godīgu, līdzvērtīgu atbildības un solidaritātes sadāli dalībvalstīs. valstīs. harmonizācijas iespēju robežos mums ir jārūp, jāparaugās, kā varam harmonizēt um, atbalsta saņēmēju regulējumu. Un dati eh, rāda, ka dalībvalstīs pastāv dažāda situācija attiecībā uz patvērumu meklētāju kvotām un sniegto atbalstu. Tas viss liecina par to, ka ir nepieciešams aktualizēt uh, Eiropas Savienībā pastāvušās normas, ko mēs arī apsveicam. Protams, ka ir jāizvērtē arī padomes kompromisa teksta priekšlikums. Šeit ir būtiski atzīt to, ka mūsu referente Libe komitejā Tanja Favona uh, Eh, pārstāv ļoti pamatotu, labu nostāju, un mūsu priekšlikums arī dod šajā virzienā. Šodien eh, manis piedāvātie grozījuma priekšlikuma mērķis ir ievērot mūsu nodarbinātības komitejas kompetences. Es koncentrējos uz tām normām, kas koncentrējas tieši uz uh, integrāciju, sociālajiem aspektiem un starptautisko aizsardzību. Uh, Tāpat arī vēlos atzīt jau šajā komitejā paveikto darbu pagājušā gada laikā, arī iniciatīvas ziņojumu, kur biju referents. Ir ļoti būtiski strādāt pie tā, lai integrācijas perspektīvas būtu pēc iespējas plašākas. Šajā sakarībā, manuprāt, būtu liederīgi, lai subsidārā atbalsta saņēmēji saņemtu tādas pašas tiesības kā politiski atzītie bēgļi jo daudzās dalībvalstīs praksē tā tas tiek īstenots un tādējādi samazināt arī birokrātija. Protams, šeit pastāv negatīvas sekas, ja cilvēki drīkst uzturēties tikai uz īsu laiku, un darba devēja tad nevar investēt šajās personās, jo tām ir tikai ļoti īsts uzturēšanās laiks dalībvalsts varētu nodrošināt ar to, lai subsidārā atbalsta saņēmēji gūtu tādu atbalstu kā valodu, apmācības, profesionālās apmācības un citu veidu apmācības, lai veicinātu integrāciju sabiedrībā. Manuprāt, šīs diskusijas nav triviālas, un es tiešām priecājos dzirdēt pārējo kolēģu viedokli par šiem aspektiem. Vēlos atbalstīt šo iniciatīvu, taču šeit ir jāīsteno tādu uzlabojumu, kā tādi, ka šiem pasākumiem jābūt bez maksas, viegli piekļuvamiem, pie, saņemamiem un ir jānodrošina arī šo atbalsta saņēmēju tiesības un nedrīkst būt tā, ka dalība šādiem, šādos kursos kaut kādā veidā ietekmētu šo aizsardzības līmeni un tiesības. Vienlaikus arī centos uh, spēcināt uh, līdztiesību. Vēlos pateikties arī ēnu referentiem par paveikto darbu ar ļoti lielu uzmanību. Uzklausīšu jūs komentārus un turpināšu darbu. Paldies, un tagad Rolāna kungs, vicepriekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs redzam, ka komisijas vēlme nodrošināt tādu cilvēcīgāku, ilgspējīgāku, līdzsvarotāku patvērumu politiku, kas reizē kļūst arī novest pie nodarbinātības Un uh, šobrīd ir vairāk priekšlikumi, kurus ir ierosinājusi Eiropas komisija, un lūk arī konkrētais priekšlikums par to, kādā, uz kādu pamatu var iegūt starptautisku aizsardzību. Šis piedāvātais teksts pats par sevi ļoti labs pamats, uz kā mēs arī varam balstīties, un es no savas puses izteikšu dažas lietas. Te runāju par regulu, ne direktīvu, Un šajā gadījumā es, protams, varu uzreiz novērtēt dažas lietas, jo pirmkārt dažas lietas varam ieviest straujāk, un kā referents norādīja, varam cerēt uz labāku harmonizāciju dalībās starpā. Par saturu. Balstoties uz komisijas priekšlikumu un reiz arī, kā raziņā, uz uh, uh referents sagatavoto atzinumu, mēs tādu saskatām turpmākos tādu progresu, un es augstu varu novērtēt viņas sasaistībā sagatavotu atzinumu. Mana filozofiskā pieeja šim darbam ir šāda. Mums kā komisijai atbildīgai komitejai ir, protams, jākoncentrēs uz mūsu jautājumiem, kas skar nodarbinātību, sociālos jautājumus, un savukārt Libe var tad uh, ņemt vērā uh, mūsu atzinumu, tātad pirmkārt tas mūs visvairāk interesē 30. līdz 38. pants. Uh, Īpaši 32. pants par um, kvalifikāciju atzīšanu, par kompetenci atzīšanu. Tas reiz ir jautājums par uh, starptautiskās aizsardzības uh, personu iekļaušanu sabiedrībā. Ir, tam var būt arī reizē ļoti negatīva sēka, ja cilvēks saņem atteikumu, nu tad ir jautājums, kā viņi spēja vispār vēl pozitīvi domāt un integ censties integrēties darba tirgū. Tādēļ mums ir jānā par to, kā mēs redzam šo situāciju un ka mēs nevēlamies veidot obligāti nākotnē atkal jauns bezdarbnieks. Tas ir pats svarīgākais, ko es šeit redzu un uzskatu, ka mums ir jāveicina sabiedrības integrācija. Un es noteikti sadarbošos turpmāk arī ar. Uh, referentu, lai mēs panāktu ļoti labu rezultātu. Paldies! Thank you, madam. Paldies, Kuņams kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies. Šobrīd mēs Eiropā atrodamies būtiskā punktā attiecībā uz juridisko ietvaru patvērumu meklēšanas jautājumos. Šeit runa nav tikai par kontroļu veikšanu, šeit runa ir par drosmi stāties pretī realitātei, kādā esam dzīvojuši pēdējo divu gadu laikā. Un šeit runa nav tikai par skaitļiem, tā nav realitāte, tie ir cilvēki. no mūsu noteikumiem un likumiem ir atkarīgs tas, kā šie cilvēki var dzīvot. Un mums ir jāizmanto dalībvalstīs pierādītās prakses, jāpaplašina tās, lai šiem cilvēkiem, kuriem piešķiram patvērumu, kurus uzņemam kā tādus pagaidu viesus, mums viņiem ir jāpiedāvā tādi pasākumi, kas nodrošina perspektīvas uh, iespējamos apstākļos, lai viņi varētu integrēties. Referents ir spērs soļus arī šajā virzienā, par to esam pateicīgi, taču mēs gribētu doties vēl tālāk. Mēs vēlamies, lai arī izcelsmes valstu kultūra tiek sasnot ar mūsu noteikumiem. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo tikai tad tiešām var panākt patiesu integrāciju. Šeit īpaši jāuzsver jaunieši, jaunie cilvēki. kuri piedzīvo savā dzīvā, dzīvē to laiku, kad meklē paraugus, un tādēļ ir būtiski, lai tās dalībvalsts, kas uzņem bēgļus, ņemtu vērā šos aspektus lai šie jaunieši saņemtu spēcīgu atbalstu, spēcīgus integrācijas pasākumus. Visās dalībvalstīs ir jānodrošina līdzvērtīgs atbalsta līmenis. jo īpaši tas ir būtiski ņemot vērā apstākli, ka ļoti daudzām dalībvalstīm uh, jācīnas ar uh, grūtībām ekonomiskajā ziņā. Tāpat ir jāņem vērā tas, ka vēl joprojām pastāv negodīgs uh, sadalījums starp dalībvalstīm, cik ir uzņemti bēgļi. Vēlos pateikties par jau paveikto darbu un sadarbošos ar referenti. Paldies, Lamberts kundze, nākamā runātāja. Liels paldies! Paldies referentam! Manai grupai ir zināmas bažas uh, saistībā ar šo pārēju no direktīvas uz regulu, bet par to mēs noteikti cīnīsimies Libe komitejā. Un šeit runāšu par grozījumiem, kas attiecas uz šīs komitejas uh, darbības jomu. Manuprāt, referenta ziņojums ir ļoti labs pamats turpmākajam darbām. Mēs varam atbalstīt šīs atsaucas uz šiem otršķirīgajiem pārvietojumiem, manuprāt, šeit uh, tiek pieņemti dažādi ne, ne, neprecīzi apgalvojumi pieņēmumi, un to nevajadzētu iekļaut šajā uh, tekstā. Tad runāt par uzturēšanās atļaujām. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks punkts. Šeit būtisku darbu ir jāda, jāveic dalībvalstīm, ņemot vērā komisijas priešlikumu. Uh, taču tas uh, samazina drošību individuālām personām, un tas rada jautājums par to, kādēļ Eiropas Savienība iesaistītos ievēramais integrācijas pasākumos, uh, kādēļ šies cilvēki gribētu integrēties, zinot to, ka pēc gada viņiem vairs nebūs uzturēšanās atļauja. Šeit pastāv ļoti liela neskaidrība. Es domāju, ka mēs varam mācīties no Lielbritānijas uh, pieredzes, kad ja cilvēki jūtas nedroši, kas tad notiek? Šeit runājot par iniciatīvu trūkumu darba devējiem, mēs zinām par šiem aspektiem jau gadu garumā, ir bijuši dažādas Eiropas Unības atbalsta programmas, un tad jau tik uzzinājām to, ka darba devēji nelabprāt pieņem darbā cilvēkus, zinot, ka iespējams pēc pāris mēnešiem viņi dosies projām. Ja mēs gribam integrācijas pasākumus padarīt veiksmīgus, tad tas ir jāsasaist ar drošības aspektiem, ar uzturēšanās atļaujām. Šeit nevar nošķirt bēgļus no subsidiārā atbalsta saņēmējiem, jo patiesībā šo cilvēku vajadzības ir tādas pašas, kaut gan status ir citi. Runājot par šiem integrācijas pasākumiem, novērtējam referenta teikto par to, ka tam. Um, jābūt pieejamiem un arī pat bez maksas. Tas būtu ļoti būtisks aspekts, ja šie pasākumi būtu obligāti. Un šeit eh, nezinām, kā tas ietekmētu situāciju, ņemot vērā ar šim uzturēšanas atļaujām un šo obligātumu principu, šie obligāti integrācijas pasākumi. Uh, Mēs uzskatām, ka cilvēkiem nevar uzlikt sodus, ja tiek zaudēta kaut kāda atbilsta pasākumi. Tas attiec gan uz pilsoņiem, gan pārējiem cilvēkiem. Un ja mēs šeit paredzēsim kaut kādus obligātus eh, integrācijas pasākums, tad noteikti būs tādi cilvēki, kas balstoties uz piedzīvotajām traumām, uh, kā starptautiskās aizsardzības eh, ieguvēji diez vai būs spējīgi piedalīties šādos integrācijas pasākumos. Tas ir jāņem vērā pie, šie piemēri, aspekti no reālās dzīves. Taču šis dokuments tiešām ir labs pamats eh, darbam, piekrītu tam visam, kas ir teikts par profesionālas kvalifikācijas atzīšanu. Mums šeit komitejai tiešām vajadzētu strādāt eh, aktīvi tieši prasmju jomā. Šis ir labs pamats turpmākajam darbam un ar prieku turpināšu darbu ar kopā ar referentu. Paldies! Paldies! neredz, ka FTD pārstāvi ir zālē, tas nozīmē, ka dodu vārdu Bizoto kundzē, lūdzu. Tā ir, ka nepieciešams modernizēt patvēruma režīmu. To esam konstatējuši pēdējā gada laikā. Un to jāpielāgo milzīgajam apjomam, ko mēs redzam, pieprasījuma apjomam, ko saņem no ārvalstīm. Bet Bonifoja kungs noteikti nebūs pārsteigts dzirdēt, ka mēs īsti nepiekrītam viņa viedoklim. mūsuprāt, ir skaidrs, referentkungs, lai gan es daudz strādājis, tomēr šī modernizācija nekādā ziņā nedrīkst novest pie um, vienotas uh, harmonizētas pieejas, jeb nacionāla norma saskaņošanas patvērumu jautājumos. Un vēl nekādā veidā nevar veicināt piekļuvu darba tirgumu šī pozitīvā diskriminācija, ko jūs atbalstītu, tas īstenībā nozīmētu, ka kaitētu uh, pašu eiropiešu iespējām iekļauties darba tirgu, jo mums ir miljoniem bezdarbnieku Eiropā. Vienīgais, ko mēs pozitīvētējam jūsu atzinumā, ir jau tas, kas arī parādās arī komisijas idejā, šī sekundārā migrācija Tātad mēs noteikti arī vēlēsimies to esa, um, saglabāt runā ar mūsu grozījumiem. Paldies! Thank you. Um... Paldies! Laika grafiks ir tāds, grozījuma iesniegšana termiņš ir 28. mārts, pusdienlaiks. Balsošana nodarbinātības komitejā 2. vai 3. maijā un balsošana Libe komitejā 29. maijā. Tagad mēs varam pāriet pie 8. darba kārtības punkta nosacījumi ieceļošanai un uzturēšanās trešo valstu pilsoņiem augsts kvalifikācijas nodarbinātības eh, nolūkos. Šeit aicināšu Lamberts kundzi kā referenti izteikties. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos atgādināt kolēģiem, ka zilā kartīte, kā jūs tikko minējāt, attiecas uz augsta līmeņa profesionāļiem no trešām valstīm un viņu iespējām ieceļot un uzturēties. Šeit ir paredzēts eh, aizstāt opcionālo dalību valstu regulējumu šajā jomā. Šeit mums ir dalītā kompetence kopā ar Lībe, viņa ir vadošā komiteja, un šajā kontekstā mums notika viena tikšanās ar mūsu ēnu referentiem un kopīgu tikšanās vakardien ar Libe ēnu referentiem, kur Libe referents uzņēmās sagatavot kompromisu priešlikumus konkrētās jomās, kurus izskatīsim tad, kad kopā ar izskatīsim eh, nodarbinātības komitejas ēnu referentu lokā un tad uh, arī izdiskutēsim to kopā ar Lībe pārstāvjiem. Noteikti, ka būs jautājumi par vēlēšanu sarakstu, kā to norganizēsim, taču par laimi tas nerada problēmas visai komitejai. Kā jau teicu, Lībe referents uzņēmās sagatavot kompromisu priekšlikumus galvenokārt attiecībā uz otro pantu, definīciju attiecībā uz augstu kvalifikācijas profesijām un prasmēm, tāpat arī par piekto pantu, par algu sliekšņiem, un es to jau pieminēju savā agrīnajā prezentācijā, vai mēs paturam šo slieksni un paredzētās atkāpes, kas attiecas uz konkrētām profesijām, kā arī nesen kvalifikāciju ieguvušām personām. Tāpat arī tādas jomas, kas ir saistīts ar 14, 13. pāntu par pagaidu bezdarbu, kā tas ietekmētu zilās kartes atcelšanu. Tāpat arī šeit ir dažādi jautājumi, kas saistīti ar 7. pāntu. Un Libe referents piedāvā izmainīt struktūru šajā komisijas priekšlikumā, kur tiktu apkopot elementi no 7. un 8 14. pānta attiecībā uz kartes atsaukšanu, atjaunošanu, to mēs vēl izskatīsim šos aspektus. Tātad par to konsultēsimies, taču ir vēl jomas, kur mums ir ekskluzīvā kompetence, par kurām vēl neesam diskutējuši. Viena no tām atrodas 13.2. pāntā, ir saistīta ar attiecīgu apsvērumu punktu par pašnodarbinā to statusu. Uh, Un, manuprāt, tas būtu papildinājums tam darbam, eh, kuru persona jau veic eh, un attiecīgi saņem zilo karti. Tas viss ir sasaistīts arī ar grozījumiem 97 un citiem, un šeit mums ir jāizlūko blokā šie grozījumi priekšlikumi. 15 pants attiecas uz tiesībām, kas ir saistīts ar zilo karti. Manuprāt, vispārīgā vienošanās ir tāda, ka šeit runa ir par vienlīdzīgu attieksmi, tāpat kā pilsoņiem. Un tas attiecas uz C daļu, bet ir arī grozījumi saistībā ar D daļu, par kvalifikāciju un prasmēm, grozījums par to, kā mēs raugamies uz neformālo prasmju atzīšanu, ko esam jau aplūkojuši. Vēl viens grozījums šeit arī nodarbojas ar šiem aspektiem, un mums ir jāizpēta. Manuprāt, pretrunīgākie jautājumi ir tie, kas ir saistīti ar iespējām piekļuvēju valsts pakalpojumiem, sabiedriskiem pakalpojumiem. Šeit galvenā galvenās pretrunas ir saistības ar mājokļu jautājumu. Un šeit otrajā daļā arī ir vēl ir grozījumi, kas uh, apgalvo, ka nevajadzētu izslēgt šo valsts mājokļus, un par šiem aspektiem mums arī noteikti būs jāpieņem lēmums. Tāpat arī pastāv jautājumi par to, vai dalībvalsts var vai nevar šeit um, izslēgt uh, šīm personām iespējas piekļūt grantiem, apmācībām. Un, manuprāt, ja tas nav uh, būtiski šīs zilās kartas piešķiršanas aspektu ziņā, tad vajadzētu attiecīgi rīkoties. Šie ir šie papildu um, grozījumi arī attiecībā uz valodas prasmēm, kā arī attiecībā uz uh, konkrētiem diskriminācijas aspektiem. Š tas viss jau ir iekļauts, bet ir cilvēki, kas vēlas, lai teksts būtu vēl skaidrāks un spēcīgāks, jo ir pieredze par to, ka cilvēki nevēlas pārcelties uz Eiropas Savienību, jo viņi uzskata, ka šeit pastāv diskriminējoša attieksme. Ņemot vērā aptvērumu, uh, šeit ir ierobežots iespējas uh, arī attiecībā uz šī atzinuma sagatavošanu, taču mēs lūkosimies, kur varēsim rast kompromisu. Un noslēgumā, komentējot šo aptvērumu, manuprāt, tas varētu ietekmēt pāris no grozījumiem, kas ir saistīti ar bēgļu piekļūs iespējām šai programmai, un tas vairāk ir saistīts ar lībe kompetencēm, nevis mūsējām, taču es domāju, ka priekšsēdētāji par to lems daudz labāk. Un ar nepacietību gaidu kolēģi komentārs par to, kā mēs varam turpināt darbu pie šī punkta. Paldies! Paldies! Došu vārdu Rolāna kungam, kurš aizstāja Sjodrovs kundzi. Lūdzu! Merci, donc, madame Sauvrat, nu... Jā, kolēģi, lūdzu man aizstāt viņu, jo šodien viņi nevarēja pievienoties mūsu komitejā ja tas jautājums reizē ir par zilo kārti, ir ļoti nozīmīgs, jo redzam, ka līdzinājā sistēma diemžēl nedarbojas labi. Un tādēļ nepieciešams piedāvāt citus priekšlikumus, kādā veidā to risināt. Tātad to arī šeit priekšlikumā izskatām. Pirmkārt, eh, arī kolēģi vēlas pateikties referentam, pasakot to atzinumu, un atzīmē zināms varbūt iebildums. Un arī grupa vēlas norādīt šāds lietas. Te mēs runājam par šo algu, minimālu algu sliek, jeb noteikto slieksni atalgojumam. Te būtu, kad es noteikti jāskatās nevis tāds absolūtais Eiropas, bet jāskatās vidēja alga katrā dalībvalstī. Otkārt, mums ir jāskatās, ka noteikumi, kas runā par universitāšu diplomu, arī vai kādu citu kvalifikāciju, tas arī jānosaka pašām dalībvalstīm. Un zilo karte varētu runāt tikai par profesionālo um, pieredze, un, piemēram, pieci gadi, nevis tikai trīs gadi. Un kopā mēs nesam pret eh, pārganām vismaz pa sešiem mēnešiem ar nosacījumu, ka, ka persona var pierādīt, ka viņam pietiekami daudz uzturlīdzekļu uzturēt uz konkrētā dalībvalstī. Un eh, arī kolēģi cer, ka mēs panāksim um, visiem pieņemumu risinājumu Eiropas līmenī. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Benefē kungs. Tagad jums vārds. Paldies priekšādātājiem. Paldies arī referentē, Džinai Lambertai. Viņai patiešām nebija viegls darbs. Arī tādēļ, ka tas ir ļoti tehnisks jautājums, bet diskusijas ir ļoti sarežģītas, ir tīpaši Liba komitejā. Mums ir kopīga kompetence. Viedokļa atšķirība, metāžu atšķirības, atšķirīgi viedokļi, tā ka tas viss ir ļoti sarežģīti to visu apkopot un atrisināt. Bet domāju, ka mēs eh, to izdarīsim. Pateicoties tam kompromisu garam, kas eh, ir redzams daudzos kompromisu grozījumos, neraugoties uz eh, viedokļu atšķirībām, lielākā daļa no grozījumiem ļoti konstruktīvi un dialogs varēs virzīties uz priekšu. Uh, Vakar bija uh, ēnu referentu un referentu diskusiju no abām komitejām. Emplu Libe. Tas labi ietekmēs mūsu risinājumu meklējums, ja tiek izstrādāts kompromisa grozījums Emplu un Libe, kā arī referents Klots Morājs jau to ieteica, tad tas darbs tiks paveikts. Atsevišķās darba fāzēs mūsu komiteja balsos pirms Libas komitejas, tā kā vajadzētu būt pārliecinātiem, lai mūsu darbs nebūtu liekas. Noteiktos nu, aspektos domāju, ka būtu svarīgi prasīt drusku vairāk laika, lai mēs varētu tādas pārēģis šeit nodrošinātu un vairāk skaidrību raugoties uz detaļām. Runa bija arī par minimālo augu Jautājums, vai tas ir kā opcija vai nē, vai kā izņēmuma risinājums. Un par kādiem pāris sektoriem mums tiešām nopietnas iebildes. Esmu pārliecināts, ka tas ir viens no mūsu svarīgākajiem punktiem, it īpaši arī kompetenci jautājumā sarunu gaitā. Mums ir tiešām ļoti atšķirīgi viedokļi politiskajās grupās par būtiskajiem jautājumiem, par līmeņiem, kas ir jāņem vērā attiecībā uz kvalifikācijām, cik ilgā ir jābūt eh, profesionālai pieredzē. Tie ir temati, kuru mums vēl būs konstruktīvi jāstrādā, lai mēs kaut galā sasniegtu vislabāko kompromisu. Paldies! Paldies no EKR nav neviens klāt. Aldis arī nav klāt. Goe NKL Erika nav klāt, FDD arī nav. Tas nozīmē, ka vārds tagad Melānas kundzē. Merci, Madame la Présidente. Oui, Is sur ce... some Pardon. disturbing... Te, ka kaut kas ļoti traucējuši troksnis ir, varbūt jūs varētu klusāk uzvesties. Lūdzu, Melārs kundzei vārds. Merci, madame la prezidente. Oui. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, par šo jautājumu. Mums šis jautājums ir nozīmīgs. Gal galā te mēs runājam par citu veidu, kā arī notiek imigrācija, tātad augsti kvalificēta persona imigrācija. Tas parasti vai nu mākslinieki vai cilvēki, kas uh, arī vēlas iegūt papildus kvalifikācijas un dodas uz citu valsti, vēlāk piedāvāt savus pakalpojumus. Tas ir ļoti nozīmīgi, kad arī situācija un mūsu politiskā grupa, gan delegācijas, gan Eiropas mērogā, mēs uzskatām, ka tas ir veids, kā mēs nodrošinām starptautisko sadarbību. Tad ir nepieciešams, lai šos cilvēkus mēs uzņemtu ar vislabākiem nosacījumiem. Protams, mēs varam pārnāt visdažādākos noteikumus, kas eh, arī nosaka veidu, kāds notiek, kā mēs viņus uzņemam. Šajā gadījumā būtu jāprecizē, kādi ir tieši precīzie diplomi, kurus mēs atzīstam, lai mēs varētu uzņemt šos personus zilās kāds ietvaros. Tādēļ, eh, manuprāt, tekstā, kur mēs rakstam diploms, ko atzīst uh, izcelsmes valsts, atzīst arī um, uzņemošā valsts, nu, tas tomēr vien ir īsti neatbilstīgs. Šajā gadījumā mums Francijā ir, protams, kvalifikācija atzīšana. Un mēs nevarētu šajā gadījumā to piemērot, tāpēc, ka mēs runājam, pirmkārt, ir jābūt valstei, kas ir atzīstam kā uzņemošā valsts, un visi personi, kas ir, e, personas, kas ieguvušas diplomas, lai strādātu mūsu valstī. Nu, mēs viņus, protams, redzam, pirmkārt uzņem darba devējs, un tas skaidrs ir, ka pievērot vispārējos viesmīlības noteikumus, mums ir skaidri jāapsaka, ka tomēr ir kādi noteikumi. Kāds ir šis slieksnis? Nu, gan mums, gan, es domāju, arī Lība komiteja neatbalsta šeit konkrēto priekšlikumu. Tas nav reāls Un tādēļ eh, tas ir jānoskat tomēr dalībvalstu pienākums. Un arī sociālo partneru un dalībvalstu pienākums, kas nosaka paši e, arī iespējamo atalgojumu mērogu pie karā ziņā. Šīs ir konkrētās diskusijas, kuras tad risina darba devēju. Mēs nedrīkstam ierobežot ar darba devēju brīvību piesaistīt nepieciešamos kvalificētos darba spēkus, um, protams, ievērot arī valsts noteikumus likums. Tālāk arī, kur mēs runājam par citiem jautājumiem, kā iespējamo bezdarba periodu, iespēju vēl papildus uzturēties valstī, nu tie tikai tādi pielikumi, izņemot varbūt uzturēšanās ilgumu, ko var samazināt. Galu galā mums ir arī sezonāli darbinieki, e, netik daudz kā vienkārši strādnieki. Galu galā mums jāsaprot, ka mēs esam par augstu kvalificētiem cilvēkiem. Paldies! Thank you. Paldies. Nodarbināties komitejā pieņemšana 25. aprīlis, balsojums Libas komitejā 3. maijā. Un pieņemšana plenārsēdē vēl nav pagaidām noteikts konkrēts datums šim jautājumam. Tālāk mēs varam pāriet pie devītā punkta darba kārtībā. Tas ir saistīts ar citiem jautājumiem standārtu statuskos aizsardzības pietiekumu izniecie uzņemšanai. Pārstrādāt redakcija un došu tagad vārdu referentam Brando Benefē. Lūdzu, jums vārds. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem ēnu referentiem par grozījumu iesniegšanu. Mūsu priekšā ļoti ambiciozs darbs, tas ir eh, bijis jāpadzeļ arī šajā īsajā laikā. Ir dažādi kompromisa grozījumi, no, kas ir eh, izvietējuši no 29. marta un 5. aprīlī būs. Mm, balsojums Strasbūrā. Esam drusku atpalikuši laika grafikā, bet mēģināšu, ņemot vērā Romas līguma 60. gaddienu, uzsākt sarunu arī ar Itālijas eh, pārstāvjiem. Un tad mēs paraudzīsimies, kā varēs eh, šo diskusiju virzīt uz priekšu. Šī direktīva ir mainīta. Vairāk elementi ir mainīti, un tas viss tiks uh, iesniegts sekretariātā. Manā prezentācijā, manā atzinumā esam pieturējušies pie šīs pieejas, tīpaši ņemot vērot vērā nepilngadīgo situāciju, jo tā tiešām nav pieņemama. Manas ietētie grozījumi, tāpat kā arī citu kolēģu grozījumi, tiek noraidīti, bet mums ir vajadzīgs tāds ļoti skaidrs politisks vēstījums. Piemēram, nedrīkstāt tik apcietināti nepilngadīgie. Visi elementi, par ko bija runa referentu un ēnu referentu sanāksmē, mēs tos visus pārbaudīsim Šeit ir trīs centrālie punkti. Pirmkārt, eh, pieeja komisijas priekšlikumā sekundāro kustību novēršanā, tālāk eh, politiskā patvēruma pie, pieprasīšana piekļuva darba tirgumu un jautājums par eh, pātrināšanas iespēju, ja politiskā patvēruma piešķiršanas labu perspektīvu gadījumā un arī diskriminācijas novēršanā. Uh, ir uh, jānovērš tas, ka Polskā patēma pieprasītāji dodas uz citām Eiropas Savienības valstīm. 17a pantā tātad uh, uzņemšanas nosacījumus uh, svītrošanu tiem patvērumu pieprasītājiem, kas atrodas citā dalībvalstī, nekā tajā, kurā tiem vajadzētu būt saskaņā Dublinas regulu. Tas tieši tiek pārstrādāts, un es domāju, ka tas ir nesamērīgs pasākums, kas uh, ir pretrunā ar mūsu pamatprincipiem. Tas ir tīri administratīvas pienāk eh, prasība patvērumu piešķiršanas procedūra Eiropas Savienībā. Tas ir pasākums, kas atstāja ietekmi uz darba tirgu un makroekonomisko situāciju. It īpaši attiecības tam tādiem valstīm, kas atrodas pie Eiropas Savienības robežām. Šeit ir eh, slieksnis piekļuve darba tirgumu eh, patvērumu pieprasītājiem. Par to var teikt sekojošo. Manuprāt, seši mēneši kā minimālais uh, termiņš ir labs priekšlikums no komisijas puses. Tas politiski ir iespējams arī iepratī padomē. Citi kolēģi pieprasa tūlītēju darba tirgus pieeju, lai atvieglot integrāciju. Es principā esmu pār to, bet jāraugās, cik uh, praktiski, politiski un tehniski būs iespējams. Vairākas dalība valstis uh, savos likumos jau ir noteikušas eh, piekļuves termiņus, kas ir mazāka par sešiem mēnešiem. Itālijai tie divi mēneši. Esmu priecīgs par komisijas paziņojumu, jo tas atbilst tieši tam, kas ir ticis ieteikts eh, ziņamā par integrāciju bēgļiem. Tur es arī biju referents. Tālāk par pamatotajiem grozījumiem. Esmu par iespēju pozitīvai diskriminācijai, jo tas atbilst eh, dažādu specializēto aģentūru priekšlikumiem, piemēram, eh, EDSA, jeb OECD. Tur ir runa par to, ka ir jāpātrina piekļuve darba tirgum, lai cilvēki paši sev varētu uzturēt, bet tas nozīmē arī negatīvu diskrimināciju. Jo, ja nav cerības uz patvērumu, tas nozīmē, ka cilvēkam nav arī iespēja saņēma piekļuvi. Un tas ir pretstapjos, ka eh, tiesībām tā ir diskriminācija patvēruma pieprasītājiem Eiropā. Mūsu uzdevums ir paplašināt šīs tiesības, nevis tās sašaurināt. Tas ir jautājums par uh, atšķirību starp uh, ekonomiskajiem migrantiem un uh, humanitāru iemeslu bēgļiem. Jā, es domāju, ka mēs kopā varēsim labi sadarboties un esam labi strādājuši arī ar ēnu referendumu, lai sasniegtu labu kompromisu. Paldies, tagad došu vārdu Klūnes kundze, tagad jums vārds. Labrīt, paldies. Gribētu teikt paldies uh, eh, referentam par viņa ieguldījumu. Un uh, par viņa ieteikumu, kā virzīties uz priekšu un panākt kompromisu. 144 grozījumi ir iesniegti. Cerams, ka tos būs iespējams uh, rast kopīgu pamatu. Es domāju, ka tas būs iespējams atzinuma mērķis ir eh, fokusēties uz eh, harmonizāciju uzņemšanas standartiem starptautiskai aizsardzībai visās dalībvalstīs, un tas ir, eh, nu, kā izvarīties no šī politiskā patvēruma veikalu, jeb šopinga sistēmas. Jā, lai to sasniegtu, un ir varbūt arī vajadzētu novērst, novērst to, ka dažas dalību valstis ir pārāk pašlogotas ar bēgļu uzņemšanu, un tādēļ vajadzētu harmonizēt to visu. Prioritāte man ir nodrošināt, lai būtu godīga šī sistēma patvērumu piešķiršanā, un ir svarīgi, lai patvērumu meklētāji, kas meklē starptautisko aizsardzību, lai tie ierodoties Eiropas Savienībā, vai nav, kur tas arī būtu, kurā valstī, un ņemot vērā, ka viņi ir guvuši traumatizētu eh, pieredzi savās izcēlesmes valstīs lai tas viss tiktu pozitīvi risināts, esmu iesniegus pati grozījumus un lai arī patvēram pieprasītājiem būtu arī nepieciešama resursa piekļuva veselības aprūpēja un tāpat arī valodas pakalpojumi, tūkojums arī ir svarīgs. Es piekrītu arī, arī referents ir fokusējies to, ka uh, nepavadīgās personas, eh, nepavadītas personas, tad arī ir vairāk grozījumi šajā jomā vajadzētu nodrošināt, kā viņi saņem atbilstošu aizsardzību Eiropas Savienībā par nodarbinātības slieksni. Komisija ļoti skaidra, ieteikumi sešiem mēnešiem. Šeit ir dažādi priekšlikumi. Es domāju personīgi, ka seši mēneši tas ir labs priekšlikums, bet eh, paraudzīsimies kāds būs diskusijas um, ar citiem ēnu referentiem un referentu. Kā referents teica, tad ēnu referents sanāksmē nākamā nedēļa un otra būs Strasbūrā un cerams, ka varēsim sasniegt progresu un ievērot uh, termiņus kopā strādājot ar uh, referentu un ēnu referentiem nākamajās nedēļās. Paldies! Paldies! Helga Stevens, tagad jums vārds, lūdzu. Kolēģi, pirmkārt, es vēlētos teikt paldies referentam par darbu. Šis atzinums ir par ļoti svarīgu jautājumu par uh, politiskā patvērumu pieprasītāju uzņemšanu. Domāju, ka ir izšķiroši, ka mēs kopā strādājam, lai varētu sastādīt šādu ļoti sabalansētu atzinumu. Varētos īsumā uzsvērt vairākus punktus, kurus uzskatu, ka, ka tie ir būtiski šajā atzinumā. Pirmkārt, es piekrītu ar Benefī kungu, ka gaidīšanas laiks, lai piekļūtu darba tirkam seši mēneši, ir tāds ļoti atbalstāms solis. Tas ir svarīgi integrācijai un eh, politiskā patvēruma pieprasītāju akceptancē, lai tā, tie iegūtu ekonomisko neatkarību un lai būtu, viņi varētu kļūt par eh, atbildīgiem sabiedrības locekļiem. Mums vajadzētu izvairīties no tā, ka šie cilvēki nokļūst eh, sociālā mm, patvēruma atkarīgie. Jā, politiskā mm, patvēruma pieprasītājiem nevajadzētu pat vairāk garantīt, ka Eiropas Savienības uh, pilsoņiem atbalsts Eiropas Savienības atbalsts samazinās, un mana polska grupa pauž bažas par to. Ļoti daudzi pilsoņi šodien cīnās, un tas būtu nepamatoti dot nepilsoņiem vairāk sociālo tiesību. Tādēļ es arī aicinu, mums vajadzētu to arī paust uh, mūsu atzinumā. Treškārt, gribētu vēl pievienot, ka tiesības un atbildība ir vien tā, tās pašas medaļas divas puses. Un gribētu savā noslēguma komentārā teikt pietiekuma piesniedzējiem. Viņiem nav tiesības um, brīvpārvadības periods Savienības teritorijā, viņiem ir jāspilda uh, Dublinas uh, note sistēmas noteikumi. Un ja pietiekuma piesniedzēja neievēro šos noteikumus, tad vajadzētu ievērot konsekvences. Eiropas uh, patvēruma sistēma tādā veidā varētu tikt apdraudēta. Paldies! Paldies! Aldis vārdā. Renāta Vēbere. Viņa nav klāt, vai ir kāds cits, kas aizstāja Renāta Vēbere? Nē, tad goe NGL ēnu referēts, arī Lopes nav klāt, varbūt kāds aizstāja viņu nē. Tad zaļie Džīna Lamberte, lūdzu jums vārds. Paldies, paldies arī Benefē kungam par darbu, ko viņš ir paveicis šajā jautājumā. Mēs uh, ierobežojam mūsu grozījumus par šiem divām jomām. Uh, mēs galvenokārt koncentrējamies uz nodarbinātību. Grozījumi, kas tagad ir mūsu priekšā, tas ir ļoti daudz plašāk tvērti, un noteikti mēs atbalstīsim vairākus no tiem, piemēram, kas tika pieminēts par uh, nepavadīgo personu aizsardzību un uh, arī par pārvietošanās tiesībām groziem, kurus mēs iesniedzām, mēs šeit pamatojamies uz eh, šeit uz atsaucēm no otriem grozījumiem un eh, par piekļuvi atbilstošiem uzņemšanas noteikumiem. Mūsuprāt, to vajadzētu šeit eh, izņemt ārā, jebkurā, jo tas ir kā tādi papildus nosacījumi. Un tas eh, faktiski neko, nevienam neko nepalīdzēs. Mēs arī raugāmies šeit eh, uz visu, par ko mēs domājam, ka mums vajadzētu nodrošināt eh, šajos uzņēmuma uzņemšanas nosacījumus. Ja mēs raugāmies, kas notiek dažās dalību valstīs, tas nebūs nekāds pārsteigums, ka tas būtu loģiski, ka cilvēki turēs dodas prom. Jo, ja viņi pēkšņi tā patvarīgi tiek apcietināti, vai pirms vispār runa par kaut kādu nosacījumu izpildīšanu, Viņi jau tiek noraidīti. Tātad šeit vajadzētu kaut kādus stimulus parādi, nodrošināt, ka, lai viņi paliek tur, kur viņiem jāpaliek, un tādēļ būs pašiem jānodrošina atbilstoši uzņemšanas nosacījumi. Tālāk par piekļuvi darba tirgumu. Cilvēkiem šeit tāds plašs tvērums, nu kā izvēlēties, vajadzētu arī gribam, lai būtu tūlītēja piekļuve. Uh, Un šeit varētu būt vairākas opcijas iesniegtas. Un noslēgumā gribētu teikt, ka mēs arī ļoti atbalstām grozījumus, kā arī ir par informācijas sasnie, sniegšanu valodā, ko cilvēki tiešām saprot. Vai tik pieņēms, ka viņi sastop, tas ir tiešām jau uh, argumenti šajā parlamentā. Es ceru, ka vismaz šajā jautājumā lieta virzīsies uz priekšu. Parlamenta atbalstā. Paldies! Paldies. No FDD neviens nav klāt. ENF. Risotto. Demartēn. Kungs, tagad jums vārds. Jā, paldies, pavisam īsi. par spīti brīnišķīgam darbam, ko veica Benefokungs. Um, te tomēr arī mēs redzam, ka arvien pieaug uh, starptautiskā uh, aizsardzības pieprasītā skaits. 70 miljoni cilvēku gadā atrodas mm, bēgļu gaitās vai migrācijā. Un tikai 6 miljoni, var teikt, nu tā, vēlas ierasties Eiropā. Padomā, 6 miljoni, tas ir daudz. Un šie 6 miljoni no 60 miljoniem, kas vēlas ierasties Eiropā. Nu, nevarētu teikt, ka tur īstenībā viss ir bēgļi. Lielākā daļa no tiem ekonomikas migranti. Vienkārši cilvēki, kas meklē savu labāku dzīvi, labāku nākotni ārvalstīs, kas vēlas iegūt papildus pikspēju, um, <clears throat> papildus naudu, nekā viņi varētu to iegūt uh, savā dzīves vietās. Bet Eiropā mums ir 25 miljoni bezdarbnieku. Šāda pozitīvā diskriminācija, nu to nedrīkstam pieļaut. tas, ka ārvalstniekiem uzreiz pavērām darba tirgu, tas nav pieņemami. Un tad ir, ir skaidri jānosaka, ka mēs tomēr vadāmies pēc nacionālajām prioritātēm. Paldies. Thank you. Uh, I could give the floor to the... Paldies. Varētu dot arī vārdu komisijai. Vai no Kato kungs vai Čorģevičas kungs lūdzu? Paldies! Vēlos pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu. Izskatījām arī jūsu grozījumus. Te parādās svarīgas jaunas arī idejas. Par piekļuvi darbtīgumu. Mēs esam iepriecināti, ka Te ir liels atbalsts komisijas ierosinājumu par sešiem mēnešiem. Un ļoti ceram, ka arī e, izdosies panākt kompromisu ar padomu tieši šādā noteiktajā apjomā, jo, nu, jāatzīst, ka padomu ir pilnīgi cita nostāja šobrīd. Paldies! Labi, tātad 12. aprīlī pieņemsim šo jautājumu balsosim komitejā, Liba komiteja saka 25. aprīlī. Un tālāk. Plenārs sesija to izskatīs. Uh, nu, tas vēl nav zināms. Labi, tālāk. Desmitais darbkārtības jautājums. Siļotis kungs sagatavotais ziņojums. Nē, piedošana. Nē, Silikjotis kungs jau. par darba apstākļiem un nepastāvīgo nodarbinātību. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Tiešām vēlos pateikties. Um, jā, šis katrā ziņā jāatzīst, uh, ir sarežģīta situācija, kā kolēģis nevarēja uh, ierasties, un es savukārt vēlos no viņa vārdā izteikt visiem pateicību ēnu referentiem. Mums bija arī jau iepriekš vakar sarunas ar ēnu referentiem. Paldies visiem par konstruktīvu pieeju. Mēs redzam tādus skaidrus būtiskus arī mm, grozījumus, kas tagad ir iesniegti. Tie ir tā kā papildinošu raksturu, un uzskatām, ka tie ir pozitīvi. Un skaidri atrunā konkrētos nosījumus mūsu turpmākām diskusijām mums eh, priekšā ir nopietns uzdevums. Ja mēs runājam par atsevišķiem um, izaicinājumiem, kas nu, kopā mums tomēr ir skaidri saprotam par darba nodarbinātības apstākļiem un nepastāvīgo nodarbinātību, tur ir arī, protams, mums pieejami ļoti daudz pētījumi Un mēs varam, protams, tos izmantot, lai veidot dziļāku izpratni par šo situāciju. Tad mēs runājam par arī kompromisa grozījumiem. Tātad te parādās arī tāds kopējs um, uh, uzstādījums, kopēja izpratne. Tas arī ir mūsu uzdevums. Šie grozījumi skar konkrētas tēmas, kā piemēram digitalizācija, un kā mēs apdrošinām savus darbņēmējus, tāpat arī kā turēt sociālajie partneri, kā veidām sociālo politiku gan Eiropā, gan katrā dalībvalstī. Tā tad arī parādās definīcija, ko nozīmē nodarbinātība, cilvēku cienīgs darbs. Tas izriet arī no mūsu diskusijām. Arī tad mēs par to runām ar ēnu referentiem. Un, kā es teicu, mēs noteikti arī plaši izmantosim arī visus plaši pieejamos pētījumus par šiem jautājumiem. Nu jā, ne jau visi grozījumi ir pieņemamīsi, bet ir skaidra izpratni par pamatprincipiem. Un es ļoti ceru, ka mums izdosies līdz to balstoties uz pamatprincipiem panākt tādu pozitīvu rezultātu. Mums ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu apdrošināšanu uh, darbņēmējiem, lai viņi varētu atļauties cilvēku cienīgu dzīvi. Situācija, kur valda krīzes apstākļi ar vienu daudzās valstīs, kur ir ļoti augsts bezdarbs, īpaši jauniešu bezdarbs. Un uh, viņu dzīves īstenībā, nu, nodrošina viņus iespējas situācijai, ka viņi nevar vispār dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi un izmantot eh, savu potenciālu, attīstīt karjeru. Tie ir ļoti svarīgi fakti, un tos mēs vēlamies arī iekļaut šeit, savā ziņomā. Ir ļoti svarīgi, lai mēs sniegtu kopīgo ieguldījumu diskusijām Eiropas mērogā. Paldies! Paldies tālāk, Rolāna kungs. Jā, paldies. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Um, sociālo jautājumu ziņā mēs runājam par uh, cilvēku dzīvi, dzīves kvalitāti. Un darbs kā galvenais prekursors, bet reizē mēs redzam, ka te visciešā veidā ir jautājums arī ar ekonomiku, par uzņēmumu konkurētspēju, par nodarbinātības apstākļiem kas tiešā veidā arī ietekmē cilvēku dzīvi. Mēs, protams, runājam kādreiz, kur bija mm, visi līgumi mm, uz nenoteiktu laiku. Šodien, protams, ir pilnīgi situācija un ir īstermiņa līgumi, kas pārņem nodarbinātības tirgu. Un te ir noteikti jādomā par papildus garantijām. par, ne, nes, pirošana, par nepastāvīgo nodarbinātības veidu un šiem jaunajiem riskiem. Jo papildus, ja mēs runājam arī par, varbūt pat jums līgums ar mm, neierobežot laiku, bet ir daudz šie nestabilitātes faktori, kurus jūs noteikti eh, nevarat vēl prognozēt. Tādēļ mūsu referents, kas jau arī iepriekš norādīja, vakardien mums bija tieši ēnu referents sanāksme. Mēs veicam šādu pirmo darbu posmu. Mēs apzināmies, ko mēs vēlamies panākt un kā turpmāk varam strādāt. Mums ir, protams, daudz viedokļi sakrīt. Ir lietas, kuras mums vēlamies uzlabot. Katrā ziņā vēlos pateikties Sakisa kungam par sagatavoto un, un nostāju un par viņa atvērtību Tādā veidā mums izdosies norošināt efektīvu darbību. Paldies! Paldies tālāk šos, Šons Simons. Jā, paldies, paldies referentam un paldies citiem mēnu referentiem par šo interesanto mm, ziņojumu. Es vēlētos izcelt atsevišķas lietas konkrētie grozījumi, kurus mēs esam ieviesuši, mums pirmkārt ir jāapzinās arī dzimumu situācija atšķirība nepastāvīgā darbā. Arī, kad cilvēkiem ir dots ārpus savas valsts strādāt. Digitalizācijas ietekme. Mēs nevaram pagriezt progresu atpakaļ. Mēs zinām, ka digitāla ekonomika ieviesīs milzīgas izmaiņas un tās darba tiesības, kas ir bijušas tā kā pašsaprotams un tagad zūd, mēs to visu nespēsim nosargāt. Vienlaiks mums tomēr jāsaprot, un dalībvalstīm ir uzdevums pārskatīt savus sociālos un labklājības modeļus. Lai cilvēki, kas strādā nepastāvīgās nodarbinātības formās, nu, kaut kādā veidā neizkrist caur šī drošības tīkliem, ka viņus vispār nekādā veidā neaizsargātu. Ir jāskatās uz nodokļu sistēmu, lai nebūtu tā, ka nodokļiem mēs vēl papildus sūdam cilvēkus, kas jau tā atrodas neapskaužamā situācijā. Noteikti nedrīkstam aizliegt. Cits lietas, protams, ir nulles šie tarifu līgumi. Visdažādākos veidos ir izplatīti dalībvalstīs. Bet tas nav pieļemams sabiedrībā civilizētā sabiedrībā tas pilnīgi neiespējami, ka kaut kas tāds turpin izsistīt, eh, turpināties. Arī darba drošības noteikumi vienmēr jāpārskata. tāpat arī profesionālās kvalifikācijas celšana vienmēr nozīmīgs jautājums, kas nevienmēr tiek piemērots, tālāk prasme garantija, lai katrs savā dzīves posmā, atšķirīgā posmā, būtu jaunas prasmes kas būtu pielāgojums jaunajām ekonomikām. Tas ir jānodrošina. Paldies! Paldies, tālāk Makentājas kundze. Paldies! Paldies referentēm un ēnu referentiem par ļoti konstruktīvu vakardienas sanāksmi. Es ceru, ka tā arī turpināsim. Tālāk, manuprāt, manī grozījumi atspoguļošo situāciju par elastību, darbtīgu, ka tas nav par to, ka mēs pilnībā produktivitātes vārdā sagraujam darbņēmēju tiesības. Tāds nav. Te jānodrošina līdzsvars starp darbņēmēju aizsardzību un darbdevēju iespēju nodrošināt vienošanos ar darbņēmēju par visoptimālāko darba veidu. Tas nozīmē arī grupu iesaisti, kas savādāk varbūt pat būtu atstumti no vispār nodarbinātības. Protams, ka Eiropā ir milzīgas atšķirības, bet, piemēram, apvienotā karalistē personas tiesības uz nodarbinātību ir skaidri noteikts balstoties uz viņu nodarbinātības veidu. Vai tas ir nulles tarifa līgums vai cita veida atipiski risinājumi, vienalga viņiem pienāks tās pašas tiesības, kas ir um, pastāvīgam nodarbinātam darbiniekam, kas veic vienu no to pašu uzdevumu. Tāpēc mēs arī vēršamies pret uh, kaitīgu praksi, bet izējas punktam ir jābūt pēc tam skaidrs, ka mēs īstenojam tiesības, īstenojam likums, kas ir vispākā. Labāka likumu ievērošana, minimālas algas piemērošana, īpaši mazo algu uh, Uh, sektorā ir ļoti būtiski, lai mēs nodrošinātu to, ka darbinieks saņem pienācīgu atalgojumu, kas viņam pienāks. Apvienotā karalistē nodarbinātības tiesības mēs ievērojam arī ar ļoti tādu mētiecīgu pieju, sekot jauniem nodarbinātības modeļiem. Tie prasa papildus tādu izpēti, un tie nekādā ziņā nedrīkst atkal graut darbaņēmēju tiesības. Un es teicu, ka apvienotās karalistes pieredze spējas nodrošināt labāku aizsardzību par spīti uh, sarežģītiem ekonomiskiem apstākļiem. Bet neņemot vērā kāds valsts īpašo situāciju. Mums tomēr jāatzīst, kur tad ir Eiropas Savienības kompetence un kur ir skaidri noteikti dalībās kompetence ko Eiropas Savienība var tikai iedrošināt dalībvalsts rīkoties. Eiropas Savienība ir skaidri noteikti loma sadarboties ar dalībvalstīm cīņā pret nelegālu praksi, īpaši pret nelegālo nodarbinātību un nedeklarēto uh, algu izmaksu aploksnēs. Un es domāju, ka mums īpaši tas ir jāuzsver arī savos kompromisos, kompromisu grozījumos. Tālāk es noteikti ļoti rūpīgi sekotu, ko mēs saucam par nepastāvīgu nodarbinātību, un jebkura, ja mm, varbūt, nestandarta formātu mēs reiz nosauktu par tādu bīstam nepastāvīgu. Mēs zinām, ka daudz sievietes īstenībā nekad netika nodarbinātas, ja viņām būtu obligāti jāstrādā pilnu laiku mm, pastāvīgā nodarbinātības formātā. Tā kā ir arī tas īstenībā pozitīvi, ja? Tātad mēs runājam par tādu daļu darbu. Uh, darēju laika darbu, un šī īstenībā jūs uzskatāt, ka jūs strādājat tikai daļu no darba laika, tad tas reiz tā kā nav vēlami, bet tāds nav. Varbūt dažreiz tā ir izvēle. Tādēļ ļoti svarīgi, lai mēs neliektu sievietēm iespēju strādāt. Un tādēļ ir vēlreiz jāuzsver, ka sievietes īstenībā var izmantot šāds arī atipiskos līgums, un tās izda... viņa situācija biežāk to pieprasa nekā tas ir vīriešiem, un tas ir skaidri jāuzsver. Un vēl, es vēlētos īpaši uzsvērt mazo video uzņēmumu situāciju, un īpaši mikro uzņēmumu situāciju. Tagad es pilnībā atbalstu priekšlikumus par to, lai darbņēmiem būtu nodrošinās vistiesības. tiesības un vienlaikus arī jāapzinās, kādā veidā mēs varam tomēr arī pat kaitēt maziem vidiem uzņēmumiem viņu darbībā. Ja mēs noteikti pārāk liels ierobežojums, ko viņi nespēja ievērot, ņemot vērā viņu pārvaldības struktūras, Tātad, ja mēs nosakām, ka darbņēmējiem jānodrošina piekļuvi koplīgumiem, nu šī prasība īstenībā var būt nesamērīga maziem vidiem uzņēmumiem. Vien, ja kurš, protams, var iestāties arotbiedrībā, bet ja mēs to nosakām obligātu prasību, un nosakām papildus ierobežojumus maziem vidiem uzņēmumiem, mēs varam pat graudu darba vietas nevis tās radīt. Es tāpat ar lielu nepacietību gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies, Maltīna Gabriela nav uz vietas. Jā, bet man ir pilnvarojums no viņas iz, uh, vārdā. Jā, tad viņi vēlas, lai es nolasu šādas rindas. Paldies! Paldies referentam! par vakardienas e, patīkamo konstruktīvo ēnu referents sanāksmi un ka konstruktīvi virzat šo jautājumu tālāk. Man ir prieks redzēt, ka daudz alde grozījumi jau parādās tādā kompromisa priekšlikumā kā kompromisa grozījumi. Es ļoti ceru, ka mēs izskatot konkrēto priekšlikumu atsevišķos punktus, atrisināsim Eh, dažādas viedokļa atšķirības un varbūt nemēģināsim sajaukt lietas pārāk daudz. No otras puses, es arī uzskatu, ka nebūs nepieciešams um, strādāt ar jaunām definīcijām, bet drīzāk jāizmanto jau pieejamās definīcijas, kuras piedāvā Startautiskā darba organizācija vai Eirofonds. Un ja nav pieņemama, universāli pieņemama definīciju par vienu vai otru definīciju, un tad tas ir jāatzīst. Piemēram, ILO pavisam skaidrīsies, kas ir decent job, un nozīmē cilvēkcienīgs darbs, un kad ir kad kvalitatīvs darbs, mēs arī saprotam. Bet īstenībā tas dažkārt nav skaidrs. Varbūt, ka tad mums ir uzdevums to arī definēt. Un tas ir mūsu uzdevums. Lai gan šobrīd mēs tad arvien saskaramies tādām neizpratni. Uh, Tālāk, mums nevajadzētu radīt tādu iespaidu, ka dažāda veida līgumi, to daudzveidība ir negatīva. To nevajadzētu arī uzskatīt par draudu, gan pretēji gluži par iespēju integrēt cilvēku starp tirgu. Mums, kā līdzīgi politikas veidotājiem, ir jāsaprot, ka mēs ievaram noteikums, un ka cilvēki tiek aizsargāti darba vietā. Tā sauktās atipiskās formas noteikti pieaugst un mēs šo dinamiku nekādā ziņā nevaram apturēt. Bet uz šādu fona mēs varam turpināt mūsu turpmākās sarunas un panākt ziņojumā tālāko virzību. Nu, te es arī lūdzu atvēršanos no nu, kolēģis vadā, jo vienkārši mainot darbkārtību viņi nespēja tad iepiedalīties. Paldies tālāk, Vankas kundze. Paldies priekšsādātāji, paldies arī manā vārdā Paldies par ieguldīto darbu. Uzskatu, ka tas ir ļoti labs izējas punkts turpmākām diskusijām. Un uh, tas tiešām tāds ir īstā brīdī, īstā laikā, jo pēdējo gadu pieredze liecina, ka visvairāk satraucošais krīzes iznākums ir bezdarbs. tas ir mūsu pēc galvenais uzdevums, līdz ko mēs runājam par sociālo nodarb, sociālām rīcību politikām cīņā bezdarba. Pats pats aktuālākais uzdevums. Un vienlaiks arī, lai cilvēki, kad viņi atrod darbu, lai viņi tomēr var strādāt uz mm, skaidriem un labiem darba apstākļos. Ir sadāk strādājošs, bet nabadzīgs, šis fenomens arvien pieauga. Mēs baidamies, ka tas graus arī turpmāk darba apstākļus un nosacījums. Mums ir jāspēj, protams, rēģēt uz darba situācijām. Jā, es piekrītu ne jau katru reizi, kad jums ir daļai laika nodarbība, uzreiz tas ir uzskatāms par nepastāvīgu nodarbinātību vai nevēlamu darba tirgus digitalizācija notiek, un uh, īstenībā daudzi tieši iegūst piekļuvi darba tirgumu, bet uh, ir cita problēma. Viņi strādā, bet nesaņem cilvēku cienīgu atalgojumu. Un lūk, par to mums ir jārunā. Tā kā mums jārunā par konkrētiem arī kritērijiem. Nevar būt tikai vispārējās tādas definīcijas, ko visi it kā saprot, bet reizē nav skaidrs. Nepietiekams mm, atalgojums, lūk, ir viens jautājums, sociāla aizsardzība ir nākamais, un tāpat arī jautājums par uh, fundamentālajām darbiņiem ir tiesībām. Tādēļ mums noteikti būtu jānodefinē šīs lietas visam skaidri. Vēl papildus kolēģi arī runā par dzimumu jautājumu. Jā, ja jāpasaka visam skaidri, ka tas visvairāk skar tieši sievietes. Tiešām. Lai gan arī sievietes varētu būt ieguvējas no šīs elastības darba tirgu, bet netrīkst, kad aizņā arī kraut Uh, bet nevajadzētu domāt jau, ka viņas nekādā ziņā vienmēr uzreiz nesagāds. Un zinu, ka dalībvalstīm ir liela notpie jautājumi par jauniešu bezdarbu un jauniešu izredzēm. Arvien redzam, ka daudz jaunieši, kas varbūt jūtas, ka ir pilnīgi bezcerīga situācija. Vai iegūt nu, ļoti nepastāvīgu darbu. Nu, mums ir jāpēršas viņu situācijām un varbūt jāpiedāvā viņam iespējas uzlabot savas prasmes un līdz to uzlabot iespējas darba tirgū. Bet, nu, lūk. Brīdī, kad mēs runājam par definīcijām un arī par minimāliem standartiem. Te nav runa tikai par darba drošību un darba apstākļiem, uh, bet runā par tiešām nopietnu sociālo jautājumu loku un darbiņiem ir tiesībām. Ja mēs vēlamies reāli mainīt lietas, mums jāpanāk vairāk investīcijas. Bezdarba un pastāv, nepastāvīgu nodarbinātību mēs varam risināt tikai piedāvājot kvalitatīvas darba vietas. Un vēl, pagātnē jau mums ir atklāts to, ka, piemēram, kā Grieķija, mainot darba nosacījumus, nedrīkstam apdraudēt pamat tiesības, kā piemēram kolektīvu koplīguma tiesības. Te vienmēr tas jāpaturprātā, izstrādēt, kuru rīcību politiku. Arī es sagaidu nepacietību mūsu tālākās sarunas. Es saprotu, ka būs daži varbūt asāki viedokļu apmaiņi, bet uh, pretrunīgi nostājas, bet es ceru, ka mums izdosies. Paldies! Laura Agē iznot. Paldies, Laura Agējas kundze nav klāt, tādēļ došu vārdu Martāna kungam lūdzu. Merci, madame le président. Paldies, priekšsēdētāji. Um, mēs redzam, ka faktiski jā, mēs runājam par nodarbinātības apstākļu degradāciju. Un tādēļ šāda institīva ir ļoti apsveicama. Un es apsveicu referentu kungu, kurš tik ļoti nu, veiksmīgi ir uzņēmies šo nozīmīgo uzdevumu risinājumu. Šis ir ļoti sarežģīts uzdevums. Ja skatāmies darba inspekcijas nacionālā līmenī, um, nu, tur ir jāatstāja viņu pilnvaras, un tas tekstā skaļi jāapsaka. Es domāju, ka te dažas lietas varētu būt pārpratums, un es īstenībā domāju, ka viņi īstenībā pat sāsina problēmas, nevis atrisina, ja tāds risks pastāvs, pastāv. Un tādēļ vajadzētu vēlreiz arī sabiedrības uzmanības domas tieši ņemt vērā un skatīties, ko nozīmē migranti. Uh, un kāda ir īstajā cēloņa. Te referents ir ļoti nopietni pastrādājis, bet man rodas tāds um, um, iespējas, ka tie ir vēlmi domāšana un nerealizējumi sapņi. Darba apstākļu degradācija un nepastāvīgās nodarbinātu formu izplatīšanās ir Eiropas saimnības īstenotās politikas rezultāts. Skatot visus šos četrus pīlārus un četras pamat brīvības - personu un kapitāla brīva pārvietošanās, kas sāks arī, arī ar norīkotiem darbinieku direktīvu un arī pakalpojumu direktīvu ar fleksiju drošību par uberizēšanu, kas uh, veido šīs falšos pašnodarbinātos un pa citiem, tāpat arī noteiktiem darb, formām um, un arī par to, ka nabadzīgās valstis ir pakļauts tik ciešiem taupības pasākumiem. Lūk, tā ir bijusi Eiropa, kas ir krāvusi nodarbinātību visā kontinentā un ir novedusi pie šādiem pastā, nepastāvīgām nodarbinātības formām, tāpēc, ka ir tik milzīga konkurence un ir nonākusi Eiropas pretrunā ar milzīgo plaisu starp bagāto valstu darbiniekiem un nabago valstu darbiniekiem pēdņās. Un šī nepastāvīgā nodarbinātība. Mēs labi saprotam, ja mēs nevēlamies, lai komisija mēģinātu šo tām risināt, kur ir degradācija tradicionālā izpratnē, un Mm, nepastāvīgā nodeļu formu pieaugums. No nu, to mēs vienkārši redzam, bet tas ir mans pirmais komentārs. Paldies! Thank you. Paldies! Rošvokungs. Jā, paldies. Es tagad esmu kā jaunpienācējs un varbūt arī no malas skatos uz šo jautājumu, kas reizēs, domāju, varbūt iegums mūsu komitē, un es arī nesak, neizteikšos neko par uh, kompromisa grozījumiem, bet gan par pašām idejām, kas ir kā komisijas piedāvājums. Manuprāt, pats svarīgākais jautājums un referents apsveicot viņu darbu, es tomēr uzskatu, ka te vēl jāuzlabo lietas. Tie pirmkārt ir jāsaka ar definīcijām. Ja mēs lasām tekstu, mēs īstenībā nevaram saprast, par kādu mērķi mēs šeit runājam. Mēs runājam par nepastāvīgu nodarbinātību, tas saprot, kā nestandarta darbs. Uh, Es saprotu, ka te ir runa par rītāku par elastību, bet tas nav skaidrs. Piemēram, rakstīts, ka nepastāvīga nodarbinītība jau parādās arī tradicionālos veidos. Ja jūs esat tikai kādu aizstājat uh, rūpnīcā vai arī sniedzat kādus pakalpojumus, tad es saprotu, ka te runā par tādiem izlaicīgi fragmentētiem līgumiem. Tādēļ mums ir pirmkārt jāsaprot, par ko mēs īstenām. Tas nav īsti skaidri nolasāms. Tālāk, digitalizācija nav jāuzskata par sinonīmu nepastāvīgumam darbā. Digitalizācija notiek, un to var uzskatīt reiz arī kā par iespēju un uh, jauniem pavērsieniem. Protams, ka te parādās arī jaunie, jaunais statu, uh, status uh, jauniem darbiniekiem veidiem, kas nav uzreiz uzskatāms negatīvi, jo digitalizācija pār jaunas iespējas. Tālāk, piemēram, arī sievietēm ir iespēja vairāk iesaistīties. Bet, nu, digitalizāciju nekādā ziņā nevajag uzreiz vērtēt negatīvi. Tālāk par darba inspekcijām. Atsevišķais priekšlikums, kas parādās šeit tekstā. It kā tas ir interesanti, bet ir skaidri jāapsaka, kam tas viss kalpos. Mums ir doma cīņa pret um, um, nelegālo darbniecību, bet tas jau nav gluži tas pats - nelegāla nodarbinātība un nepastāvīga ir kaut kas cits kā. Un tādā mums jārīkos tādajā, lai mēs nodrošinātu darbiniekiem algas. Nu, par to mēs iepriekš runājām, un šī loģika, ka par to, ka risinām arī tālāk partneru attiecī e, formātā, starp darbņēmēju, darbdevēju, tas ir jāsklabā. Un vēl vēlos norādīt. Nu, lūk, deputāts, kas izteicās pirms manis izgāja. Bet tas ir tik absurdi domāt, ka Eiropas Savienība ir tiešā veidā atbal, um, atbildīga par nepastāvīgu nodarbinātību. Pirmkārt, mēs redzam, ka tāds notiek ASV un Eiropas Savienībā. Mēs redzam, ka, protams, ir dažādas situācijas dalībvalstīs, bet visvairāk apvienotā karalistē uh, Nu, diemžēl viņi jau arī stājas ārā no Eiropas Savienības, bet viņiem ir vairāk šāda nepastāvīga nodarbinātība. Un varbūt, ka tieši tādēļ Eiropas Savienība varbūt tieši rīkosies pretēji. Protams, ir subsidaritātes noteikumi, bet ja mēs Eiropas tiesībās varam nodrošināt skaidrāku ietvaru un ierobežot šādu nepastāvīgo nodarbinātību, nu, lūk, tas ir būtisks eh, progress, un es ceru, ka, un es arī optimists, ka mums tas izdosies. Paldies! Thank you. I'll give... Paldies! Kuķieris Pieto kungs, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Tajā tiek ļoti labā veidā nodefinēts tās problēmas, kādas mums šobrīd pastāv Eiropas Savienībā. Pagājušajā nedēļā OECD publicēja vairākus ziņojumus par dalību valstīm, un daudzos no tiem ir kopīgais uh, reizinātājs, proti pieaug nabadzība, jo trūksta darba vietu, kvalitatīvu darba vietu, kur pietiek darba stundu, atalgojumu, lai varētu dzīvot cieņpilnu dzīvi. Nodarbinātība vairs nenozīmē garantiju, uh, Eiropas sociālajiem modelim. Patiesībā tāpat eh, nav garantija piemēroja, piemērotiem ienākumiem, lai varētu izdzīvot. Un to mēs pieminam arī ziņojumā. Ekonomiskā izaugsme ir ļoti dažāda Eiropas Savienībā, arī Eirozonas ietveros, un ja mēs palūkojamies, kāds ir e, bruto kopējais ieņēmums pirms un pēc krīzes dažādās dalībvalstīs, tad varam konstatēt divas lietas. Pirmkārt, pagājušajā gadā uzņēmumi ienākumi peļņa bija daudz augstāka nekā pirms krīzes, taču algu daļa ir par pāris procentpunktiem mazāka nekā pirms krīzes. Tas nozīmē, ka bagātības sadalījums algās um, attiecībā uz nodarbinātības kvalitāti nav veiksmīgs. Un tās ir sekas krīzē, kur galvenokārt tika pievērst uzmanība uzņēmumu peļņas gūšanas iespējām, un neviens neuztraucējās par nodarbinātību. Risks darbā darbam ir tāds, ka ir tik uh, zemas algas, ka nevar nomaksāt nodokļus un izdzīvot. Apvienotā karalistē, piemēram, pastāv nulles uh, uh, līmeņa atalgojumi. Ir praktikanti, kas strādā par zemākām algām nekā minimālā noteiktā alga. Un to visu var noregulēt ar regulējumu. Likumi aizsargā visvājākos šajā gadījumā, visvājākie darba ņēmēji. Uh, kuriem tas šobrīd jo īpaši ir nepieciešams. Ir jānodrošina cieņpilns darbs ar cieņpilniem noteikumiem, ar cieņpilnu atalgojumu. Mēs sociāldemokrātu grupu vienmēr apgalvojam to, ka ir nepieciešama direktīva par piemērotiem godīgiem nosacījumiem Eiropas Savienībā darba jomā. Vienmēr tiek izmantots šis jēdziens elastdrošība, taču vienmēr saņemam tikai šo jēdziena elastības daļu, kas uh, rada tik slogu, uzliek slogu darbinieku pleciem un uzņēmumu tiek sveikā cauri. Šeit, arī ņemot vērā digitalizāciju, mums ir jāievēro jauni apstākļi. Digitalizācija nozīmē iespējas patērētājiem, ekonomikas izaugsmē, tas ir skaidrs. Taču pastāv joma, kurā ir nepieciešama aizsardzība, proti jaunās darba attiecības, kas ir radušās digitalizācijas ietvaros. Protams, ka digitalizācija nodrošina iespējas ekonomikas izaugsmē, taču vienlaikus. Uh, ir nepieciešama labāka bagātību sad sadalīšana darba tirgū. Nevar būt tā, ka digitalizācija tikai šo plaisu paspilgtina. Un šeit mēs varam gūt risinājumu tikai ieviešot normas. Tāpat mums ir jārunā arī par jauniešu nodarbinātību. Mums ir ārkārtīgi augsts jauniešu bezdarbs Eiropas Savienībā. Praktiski tas ir divreiz vairāk nekā OECD vidēja rādītāji, un mums šeit ir kaut kas jādara. Mēs konstatējam, ka nodarbinātības kvalitāte šobrīd arī ir daudz sliktāka nekā iepriekšējo pauģu laikā, kad bija beztermiņa līgumi, pamatīgas algas, aizsardzība ar koplīgumiem, un šī jauniešu paudze, kas tagad nonāk darba tirgū, nonāk sabiedrībā, stājoties darba attiecībās, šī paudze nedrīkst tikt atsaistīta no sistēmas un politikas, tādēļ jauniešiem ir nepieciešami taisnīgi darba nosacījumi. Ne, lai nebūtu tā, ka plaisa starp paudzēm parādītos eh, darba dzīvē. Mēs redzam, ka tiek apgalvots, ka pastāv plaisa digitaliz... digitālajā jomā, taču šeit mēs saskatām, ka šī plaisa parādās arī darba tirgu. Paldies, un es ceru, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga. Paldies! Pieņemšanas datums eh, nodarbinātības komitejā ir 25. aprīlis, un mums vēl nav balsošanas datums zināms plenārsēdē. Noslēgumā došu vārdu Silikjotis kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos izteikties īsi, paust pāris komentārus. Jums noteikti ir skaidrs, ka atrodamies parlamenta nodarbinātības komitejā, kad cenšamies sniegt ieguldījumu cilvēka cienīgai darbam un dzīvei darbiniekiem. Protams, ka šeit ir daudz kā sakāmā. Protams, ka man ir jāpieņem dažādie viedokļi, taču ir skaidrs tas, ka mēs visi, ka mēs uzskatām, ka krīze ir radusies neoliberālās politikas rezultātā. Un šīs krīzes dēļ bieži vien dalībvalstīs eh, piespiež pieņemt tādus lēmumus, kas rada slogu darbiniekiem, darba vida kļūst arvien neskaidrāka, bieži vien runa ir par ekonomisko politiku, taču, ja mēs piemēram šādu loģiku, tad vienmēr skan tādas lietas, kā mums ir nepieciešama konkurētspējīga ekonomika un tā tālāk un tā joprojām, taču darbiniekiem prioritāri ir nepieciešamas drošas darba vietas. Varu piekrist tiem kolēģiem, kas min, ka digitalizācija um, nenozīmē uzreiz sliktas lietas. Protams, ka pastāv jaunas darba attiecības saistībā ar digitalizāciju, taču tas nozīmē, ka mums ir jāpiemēro attiecīgi mēri, lai aizsargātu darbiniekus. Tas ir mūsu uzdevums nodarbinātības komitejā. Ļoti daudz skanēja atsauču par netipiskajām nodarbinātības uh, no, netipiskiem nodarbinātības veidiem, uh, īslaicīgo nodarbinātību. Šeit pastāv ļoti dažādi formāti šāda veida nodarbinātībai dažādu valstīs. Pastāv dažādi dati un arī pētījumi par šo jomu, kas uh, liecina to, ka daudzi darbinieki tiek piespiesti uzņemties šādu pagaidu darbu. Viņiem nav citas izvēles, kaut gan tādējādi viņi nevar saņemt uh, dažādas tiesības. Mums ir jācīnās pret šādu praksi. Pastāv tiešām ļoti dažādas nodarbinātības formas, taču mums ir jāpiemēro konkrētie instrumenti ar mērķi aizsargāt darbiniekus. Es piekrītu, ka grūtības ir saistītas ar to, ka mums nav konkrētu definīciju, un tas arī ir uzdevums, kas mums ir jāveic. Un, manuprāt, balstoties šo iniciatīvas ziņojumu, mums izdosies sniegt arī savu ieguldījumu, lai nodrošinātu vienādus nosacījumus, lai nodrošinātu vienādu definīciju izmantošanu Eiropas Savienības ietveros. Kad mums ir skaidrs, ko nozīmē bīstama nodarbinātība, bīstama darba apstākļa un ka mums izdosies arī panākt veiksmīgu ziņojumu. Paldies Silikjotis kungam. Šis bija pēdējais darba kārtības punkts šobrīd. Tiksimies atkal pulksten trijos pēcpusdienā šajā pašā zālē. Tad mēs balsosim.